So, good morning, colleagues. Let us. Labrīt. Labi, priekšādātā sāksim darbu. Priecājos jūs lūk, redzēt šeit jau otru dienu. Mūsu droga komitejā mums paredzēta viedokļu apmaiņa par attiecībām ar Irānu. Jūs droši vien visi esat dzirdējuši ziņās, ka jaunais prezidents Rohani Irānā dažādos publiskos uzsaukumos, kā piemēram Bakarņoras ģenerālajā asamblējā, ir devis vēsti, ka Irānā gaidāmas reformas tiek paredzēts arī virzības priekšu pie kodolieroču jautājumiem, tātad kodolenerģijas jautājumiem. Pirms pāris nedēļām iepriekšējā komitejas sanāksmē mēs varējām paziņot par to, ka Nasrin Sūtude, kas ir Sakaro balss iegulē, ieguvēja, ieguvēja un uh, juristi aktīvisti Irānā ir atbrīvot no cietuma, un tāpat atbrīvot arī pāris citu politieslodzītie. Ņemot vērā ļoti nopietnos cilvēku tiesību pārkāpumus un skaitliski ļoti daudzos pārkāpumus Irānā, jāsaka, tās ir tādas pozitīvas ziņas. Tāpēc patiešām ceram, ka mūs gaida arī tālāk konkrēti uzlabojumi cilvēku tiesību situācijā Irānā Jāsaka, tur ir pārāk daudz politieslodzīto šobrīd. Joprojām notiek nāves soda izpildi, tiek izpildīta nāves soda mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem ir spīdzināšanas gadījumi, tiek īstenot diskriminācija pret etniskām minoritātēm, pret sievietēm. Saraksts tiešām ir pilnīgi neiespējami garš. Bet, nu, katrā ziņā mēs gribam mudināt Irānas pusi ne tik vien runāt par reformām, bet patiešām šādas reformas arī īstenot, it īpaši cilvēktiesību aizsardzības jomā. Šodien mūsu uzklausīšanā par Irānu grasamies runāt un pievērsties galvenokārt diviem jautājumiem. Viena ir situācija ar minoritātēm. Redzēsim, kas būs sakāms nu, jaunajam prezidentam nākotnē par šiem jautājumiem. Un uzklausīsim mūsu ekspertu. Mums, mums ir Marino Bustahim šeit, kas ir nepārstāvēta tautu organizācijas pārstāve šeit. Lūk, un otrs punkts ir patiesība, atmiņas un atskaitīšanās. Ir īpaši par visām šīm zvērībām, kas pastrā, tika pastrādāts 1988. gadā, kad tūkstošiem cilvēku gāja bojā Irānā. Nu, lūk, pagājuši 25 gadi kopš šīs traģēdijas, ļoti skumji gada diena, bet Irānas varas iestādes joprojām nav atzinušas notikušo. Un pat ir centušas to visu tā aizplīvorot un liekt pieminēt tos, kas gāja bojām šeit traģiskajos notikumos. Mums ir NVO Oirepers pārstāvis šeit klāt, kas palīdzēs mums īstenot tālākas diskusijas. Un ir uzveicināti trīs cilvēki. Mums ir sēdis mums Inīkundze šeit, Raufs Kabī un Medomēmams kas viss runās par šīm slepkavībām cietumos 1988. gadā. Uh, I think we will start first with Mr. Vispirms došu vārdu uh, Marinovu Stakimam. Gribu jums teikt un jūs visus informēt, ka mums ir arī šeit parlamenta televīzijas komanda. Viņa uh, būs šeit neilgu brīdi, bet arī visa šī sanāksme tiek raidīta internetā. Uh, Mustahim kungs lūdzu. Paldies, Lokbīlers kundze. Pirmām kārtām godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, es iesākumā gribētu teikt paldies Eiropas parlamenta delegācijai attiecībām ar Irānu un arī cilvēktiesību apakškomitējiem par to, ka uzaicināja mani un jūs visus piedalīties šai uzklausīšanā. Es ceru, ka varēšu sniegt jums informāciju, svaigāku informāciju par E, mazākumu tautībām un viņu tiesībām Irānā. Šodien gribētu īpaši runāt jautāju, par jautājumu par minoritāšu grupējumiem Irānā. Viņiem e, faktiski minoritātes kopā veidot taut, iedzīvotāju vairākumu. Te ir ļoti daudz un dažādas tautības, dažādi reliģiskie kulti, tostarp arī āzeri, valsts ziemeļos. Kopš Ruhāna izstāšanās pie, pie pre, prezidenta amatā ir bijušas cerības, ka Irānas politiskā aina varētu mainīties. Nu, piemēram, vēlēšana laikā Ruhāni solīja izdot pilsonisko tiesību hartu, kurā tiktu aicināts nodrošināt lielāku brīvību minoritātēm un opozīcijas partijai, vienlaicīgi piedāvājot vienlīdzīgas tiesības visiem pilsoņiem un uh, atsakoties no jebkāda veida rasismu un diskriminācijas pamatojoties uz rasi un izcelsmi, tomēr jāsaka ļoti piesardzīgi jāizturas pret šādām cerībām. Visi tie uzdevumi, kas ir Irānas priekšā, to starp arī uh, iepriekš neatrisinātie jautājumi netiks atrisināti. Jo Ajatola Elkamenei, kas ir Irānas galvenais vadītājs, tomēr ir augstākā vara Irānā arī šādos jautājumos. Pēc falšajām safabricētajām vēlēšanām, kas, eh, nu, kas tiešām tāds arī bija, viņi viņiem vairs nevajag pat nekādu alibi, lai īstenot savus scenārijus. Vara joprojām ir revolūcijas sargu rokā, un Ajatola Ali Kaminei ir tas, kas valda un nevis Ruhānīkums. Līdz ar to mums ir piesardzīgi jāizturas pret viņa paziņojumiem. Nu, lai kāds arī nebūtu, situācija tāda ir ļoti sarežģīta, tiek īstenotas sistemātiskas asimilācijas politikas, tiek, tiek um, Tāpat arī izdarīt spiediens uz uh, valodas tendencēm minoritāšu grupējumos. Farsī ir oficiālā nacionālā valoda un ir aizliegts runāt jebkādas citas valodas oficiālās publiskās vietās vai skolās. Režīms liedz publiski pieminēt arābu minoritātes un ir noteikts Eh, nu, tāds kā klusums loks pār visa veida nacionāliem plašsaziņas līdzakļiem, kas varētu raidīt kādā citā var, valodā. Studenti, kas pieder šai minoritātes grupai, faktiski izkrīt no universitātes 70% gadījumu, jo viņi nespēja turpināt mācības valodā, kas nav viņam pirmā valoda, dzimtā valoda Irānā, Kurdistānā, visa veida avīzes un televīzijas radio raidījumi kurdu valodā ir pilnībā aizliegt. Šī valodnieciskā diskriminācija nozīmē to, ka tiek zaudēta vietējā vēsture, mutiskās tradīcijas, mutiskais tautas mantojums. Bezdarba likme mazākumtautību vidū ir ļoti augsta. Īpaši ņemot vērā, ka reģions, kur tās dzīvoja, tomēr ļoti bagāts ar dabas resursiem, tur ir jāsaka viens no bagātajākajām naftas ieguvējiem Irānā un Irānas, Irāna, Kur, Irānas Kurdistāna apbagādā Irānu arī ar ūdeni. Vietēji iedzīvotāji šajos reģionos tomēr negūs nekādu labumu no tā, ka, pas, ka šie resursi tiek iegūti un ar lielu peļņu minoritāšu grupējumi ienāk līdz par upuriem ekoloģiskiem un sociālām katastrofām, ko es sevis atstāju, nu, tāda ļoti nevērīgi un, un naftas iegūs pasākumi. Visu to, protams, sāsina Irānas valdības centieni konfiscēt zemes īpašumus minoritātēm. Papildus augstajiem bezdarba līmenim minoritāšu grupās turklāt tiek izmantot arī ideoloģiski atlases testi darbā pieņemšanas kontekstā, arī privātajā sektorā. Šāda veida testos um, aptaujātajiem jāpauž lojalitāte šīti islamam, un viņi nedrīkst paust nekāda veida citas reliģiskās piedarības. Šādā veidā, nu, tiek atlasīt visi, kas varētu kaut kādā veidā aizstāvēt mazākumu tautību tiesības. Līdz ar to šīm tautībām nav nemazā, nav ne, šīs tautības nekādā veidā nekur netiek pārstāvēts, un tāpēc viņam nav nekāda iespēja ietekmēt situāciju. Gribu runāt arī par austrumu rieturu, rietumu Irānas teritoriju, un tur no, norisinošiem problēmām. <coughs> Lake... Eh, tur ir ezers, kas izžūst, un jau šobrīd 70% no ūdens ir zaudēta, tā vietā paliek tikai ūdens. Tas, protams, notiek tāpēc, ka Irānas valdība bezatbildīgi ceļ dambjus un šo nedomā par ilgtermiņa dabas aizsardzību. Tā rezultātā nāk smilšu vētras, eh, des, notiek eh, augsnes pārsāļošanās Tā ir, un ar šīm problēmām sastopas visas minoritāšu grupas, kas dzīvo šajā reģionā. Tieslietu Irānas tieslietu sistēma ir pazīstama kā um, subjektīva, patvaļīga un aizdomās turētajiem nav ļauts um, piesaistīt advokātus. Tas nozīmē, ka viņi nesaņem nekādu tiesisko palīdzību turpināšanas laikā. Spīdzināšanas tiek izmantotas, lai piespiestu atzīties noziegumos, ko cilvēki nav paveikuši. Cilvēku tiesību juristi uzstājas pret šādu praksi, bet savukārt viņiem draud ar arestu, daži ir ieslodzīti uh, pies, uz astoņiem gadiem cietumā. Eh, Irānas eh, Kurdistānas eh, žurnālists, kurš saņēma 2009. gadā Britu preses balvu, nevarēja ierasties, lai to saņemtu, jo viņš izcieta tam piespriesto desmit gadu cietumsodu, tādēļ, ka viņ viņu izveidotā organizācija cīņā par cilvēku eh, tiesībām mm, cīnījās par to, lai tiktu nodrošināts eh, cilvēktiesību ievērošana Irānā. 5000 Azerbaidžāns eh, politiķi, kas veidoja politisko mm, partiju, kas saucās Jaunā Dienvidu Azerbaidžānas nacionālās atmodas kustība, eh, tika, eh, viņiem tika piespriest deviņu gadi eh, ieslodzījums, un viņi tika apvainoti pret valdības propagandas izplatīšanā. Un pieci aktīvisti tika spīdzināti, un no viņiem tika uh, Uh, pieprasītu piespiedu atzīšanās noziegumos, ko viņi nebija pabeig, uh, paveikuši. Un uh, viņiem atļauja tikties ar advokātu tikai piecus mēnešus pēc apcietināšanas. Šie ieslodzītie uzsāka bada streiku jūlijā, un tad viņi tika pārnesti, pārvesti uz cietumu Tirānā. Etnisko minoritāšu tiesības e, tiek ne tikai pārkāptas, bet absolūti ignorētas, un, diemžēl, man nācās tieši šo pašu frāzi teikt savā, uz, savas uzstāšanās laikā pagājušajā gadā. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai un citām starptautiskām organizācijām vajadzētu pievērst uzmanību situācijai Irānā. Jaunākā ANO rezolūcija Eh, kurā tiek eh, nosodīta mm, šāda izturēšanās eh, pret etniskajām minoritātēm, ir tikai pirmais solis, bet ir nepieciešama tālāk pasākuma. Paldies! Thank you, Mr. Bus Paldies Bustahin kungām! Diemžēl es eh, no galvas neatceros, eh, kad eh, Eiropas parlaments pieņēma pēdējo rezolūciju par Irānu, bet es zinu, ka mēs ļoti bieži pēdējos gados esam diskutējuši par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā. Dažreiz šie jautājumi tiek apspriesti arī Irānas eh, delegācijas eh, sanāksmēs, bet arī mūsu komitejas sēdēs mēs runājam par minoritāšu stāvokli Irānā. Un mums ir bijis eh, um, iespējams um, vairāk kārtīgi uzaicināt arī ANO IPŠO pārstāvi Irānas jautājumos, uzstāties mūsu komitejā un runāt par to. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka ir panākts zināms progress attiecībā uz um, um, kodolprogrammu un Eiropas Savienība no savas puses uh, uzņems atbildību fokusēties uz cilvēktiesību situāciju. Un mēs uh, vēlāk uzklausīsim arī ārējās darbības uh, dienas ziņojumu par to, uh, kas ir paveikts šai sakarā. Tālāk, nākamais punkts. Mēs runāsim par patiesumu un um, 1988. gadā um, masu slepkavības pieminēšanu, kas notika Irānas cietumā. Vispirms došu vārdu uh, Mercedes Musinī kundzei, uh, viņa brālis um, tika um, um, nogalināts 1988. gadā, un viņa pati tagad dzīvo Vācijā. Lūdzu, vārds jums. <clears throat> Dāmas un kungi, sirsnīgi jūs apsveicu. Mani sauc Mercedes Maksinī. Mans eh, brālis 1980. Eh, gadā pēc četru gadu spīdzināšanas eh, cietumos tika pakārts Asfahanas cietumā. Kad eh, kāds eh, tiek aizturēts vai kādam tiek izpildīts nāves sods, tas rada lielu slogu visai ģimenei. Sāpes, skumjas, sekas, kas mm, izriet no šādiem notikumiem, skar visu ģimeni. Mans tēvs sabruka pēc šīm skumjām un dažus gadus pēc tam gāja aizsālē. Mana māte cīnījās kopā ar citu nogalināto mātēm, lai šis noziegums tiktu izmeklēts. Mēs mēģinām to darīt ar dažādu atšķirīgu organizāciju palīdzību. Sērojošās mātes iestājas par šādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un atdarīšanu. 1988. gadā augustā Irānas cietumos sistemātiski tika izdarītas masu slepkavības. Galvenokārt bija runa par politiskiem ieslodzītajiem. Un tas uh, vilkās līdz pat 1989. gada sākumam. Gāja bojā ļoti daudz ieslodzītie, kas jau gadiem ilgi bija atradušies cietumā, un kuri jau bija gandrīz izcietuši savus brīvības atņemšanas sodus. Daudzi, kas bija jau atbrīvoti, atkal tika aizturēti, ielikti cietumos, un pēc tam viņi pazuda bez pēdām. Šajā gadā Irānā tika izveidota tāda kā nāves komisija, kurā bija trīs cilvēki. Viens no šiem cilvēkiem pašlaik ir Rohanī kabinetā tieslietu ministrs. Viņi e, ieslodzītajiem uzdeva trīs jautājumus. Vai tu esi musulmanis? Vai tu esi gatavs nosodīt savu politisko darbību un savu politisko organizāciju. Un, ja viņi atbildēja ar nē uz šo jautājumu, tad uh, viņus uh, notiesāja uz nāvi. Šie uz nāvi notiesātie tika sasieti un vest uz karātavām. Dažkārt Pie vienām karātavām karājās pat seši cilvēki. Der Seil, diese gebundene Seil an der Hals, un die waren. Dažkārt eh, bija tā, ka uh, cilvēki uzreiz negāja bojā. Dažkārt eh, viņi mocījās pat 15 minūtes pirms viņi uh, reāli nomira. Irānas valdība eh, centās eh, turēt slepenībā šīs, eh, šos vardarbības gadījumus. Dažkārt ģimenēm pat tika draudēts, lai tās nesniegt nekādu informāciju ārējai sabiedrībai un pārējai pasaulē. Pēc vērtējumiem, un tie ir tikai tādi vērtējumi, uh, Mums ir 4840 vārdi, kas eh, šajos mēnešos vai šajā vienā mēnesī ir tikuši nogalināti. Šeit ir runa tikai par tādiem vārdiem, kurus eh, ģimenes eh, ir atklājušas pateicoties dažādām publiskām organizācijām, tātad te ir runa par ģimenēm, kurām bija kaut kādi kontakti ar šīm organizācijām. Uh, Daudzos, daudzās pilsētās arī ir bijuši cietumi un ir skaidrs, ka arī tajos ir notikušas māsu slepkavības. Un daudzām ģimenēm ir bijis vai nu bail par to runāt, vai nu arī tām nav bijis pilnīgi nekādu kontaktu ar ārvalstīm, un līdz ar to tās nav varējušas pas, paziņot savu bojā gājušo radinieku vārdus. Mēs mēģinām nodrošināt uh, cilvēktiesības, mēs vēlamies saukt pie atbildības vainīgos, lai šie masu cietumi uh, tiktu uh, beidzot saukti pie atbildības. Šāda veida noziegumi pret cilvēci nedrīkst palikt nesodīti. Vienalga, kad tie būtu notikuši. Hier muss ich nochmal betonen, wir haben, wir freuen uns alle über. Mēs visi ļoti priecājamies par to, ka daudzi no šiem cietumniekiem ir atbrīvoti. Tas notika iepriekšējā nedēļa laikā. Izabela Durāna noteikti zina, un arī pārējie zina, ka Irānā ir ārkārtīgi daudz cietumnieku. Kurdistānā, piemēram, ir cilvēki, kas sēž cietumos jau 25 gadus ilgi. Es cenšos to visu izskaidrot un paziņot atklātībai, tāpēc, ka es Es pati, mana ģimene ir ļoti no tā cietusi, un es nevēlos, lai citām ģimenēm klātos tāpat. Liels paldies, Musīnī kundze! Liels paldies par to, ka jūs mums vēlreiz eh, atainojāt, eh, kādas brutālas masu slepkavības ir notikušas šajos cietumos. Jūs arī esat radiniece, kas ir cietusi no eh, šādiem noziegumiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi atzīt, ka Organizācijas Irānā dara ļoti nozīmīgu darbu, cenšoties apzināt šos noziegumus. Ir skaidrs, ka nesodāmība nedrīkst eksistēt. Arī šajā valstī ir skaidrs, ka ir jāsūdzās par valdības izdarītajiem noziegumiem. Tagad uh, uzklausīsim Rafgābi kungu. Viņš ir no kurdu teritorijām Irānā. Viņa divas māsas ir uh, ir nogalināts, viņām ir izpildīts nāvisots. Viņš pašlaik dzīvo Francijā. Lūdzu, nospiediet pociņu, lai runātu mikrofonā. Priekšādātāji, godātie deputāti, gribu teikt jums paldies par to, ka piedāvājāt man šo iestē, iespēju nest liecību par savas ģimenes ciešanām. Centīšos izteikties īsi. Un, protams, esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem un sniegt jau kādu veidu tālākus paskaidrojumus, ja jūs to vēlētos. Mēs cenšamies, mēs vēlētos, lai tiek atzītas arī kurdu cilvēktiesības un pamatiesības. Tāpēc esam aktīvi, pie, tāpēc centāmies piedalīties aktīvi šāk režīmu gāšanā um, 79. gadā. Mums bija ļoti jau, jaunas, mums bija sirds pilnas cerība pēc revolūcijas uz šo jauno musulmaņu valsti, bet jau pirmajos Eh, pirmajos mēnešos, eh, jāsaka, pret mums notika tik vērsti dažādi uzbrukumi. Irānas Kurdistānā bija pirmais šāds pavasars, kur eh, mēs centāmies gūt brīvību, bet tas tika asņēni noslāpēts. Un to organizēja visu režīmu spēki. tika nežēlīgi noslapkavoti ļoti daudz kurdu aktīvisti, un tas bija tāds pirmais um, šāds, as, nu, burtiski asiņainais solis pret savas valstī, pret savas pašas iedzīvotājiem. Un līdz ar to pēc tam Kurdistānas teritorija Irānā kļuva par tādu kā kaujas lauku. Tur bija ļoti daudz civilu upuru, ļoti daudz um, ievainoto bombardēšanas rezultātā, ložu rikošēta rezultātā un tā tālāk. Arī, protams, militārais personāls tika ievainots, viņu režīms, redzījums viņus turpat pameta, tas slimnīcās um, atstāja viņus nāvēji. Šajos, šajā slimnīcā strādā ļoti daudz māsiņu. Un tas bija, protams, burtiski kara zonā. Un te es runāju par abām savām māsām. Viņas ieradās pie arī, viņas ieradās arī pie manis, lai runātu par karavīriem, kas um, šai slimnīcā centās izvairīties no režīma kontrolas. E, manas māsas strādāja kopā ar med, ārstu komandu, cenšoties palīdzēt vienam no, vienam no saviem bērnības draugiem. Atvainojos, ka mm, kļūst tik emocionāls, bet, nu, tas ir ļoti personīgs jautājums. Šai slimnīcā netika nodalīti cilvēki, dalīti kaut kādās grupās. Bet, nu, mēs ne, nedrīkstējām šos cilvēkus apmeklēt, bet mūs interesē, kas tad bija šie cilvēki, kas. Um, kas bija ieradušies šeit slepkavot pilsoņus, civiliedzīvotājus, sakot, ka lūk, esot kaut kāda antirevolucionāra spēki. Nu, un pamazām, protams, Kurdistānas pilsētas nonāca režīmu varā. Un abas manas māsas tika arestētas un deportētas uz dienvidu austrumu daļu Irānā, bet nu viņas joprojām vēl bija vismaz dzīves. Viņas atkal atgriezās, pēc tam viņas arestē vēlreiz, ielika cietumā, viņas tika spīdzinātas, pazemotas visādos veidos. un visbeidzot viņām tika izpildīts nāves sots. Izzāst visa ģimene no zemes virsas. Bet, nu, jāsaka, diemžēl tas nebija nu, tāds viens atsevišķs gadījums. Šāda veida rīcība turpinājās, un jāsaka, tā tiek turpināta vēl šobrīd. Tieši tā kā kolēģi Mercedes teica, ir ļoti daudz kurdu cietumnieku, arī ārāba, arī intelektuāla aprindu pārstāvi no visiem Irānas iedzīvotāju slāņiem, kas vēlējās redzēt citu Irānu, viņi visi smog cietumos, un ļoti liels mm, viņu skaits faktiski gaida nāves sodu, viņam tas piespriedz un tiek, iz, tiks izpildīts. Es negribu šeit iesaistīties politiskās debatēs, un tomēr esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tas būtu iespējams. Bet, nu, lūk, te es gribu atminēties abas šīs savas māsas, kas strādāja par māsiņām, pildīja tikai un vienīgi savus darba pienākumus, um, ārstēja šos cilvēkus slimnīcā un par to viņas tika noslapkavotas. Paldies par uzmanību. Thank you. Paldies. Kā bija kongam? par šo stāstu, aprakstot, kas notika ar jūsu māsām un uh, Paldies, ka pievērsāt uh, mūsu uzmanību tām, ka tas tika paveikts Irānas uh, valdības konkrētas politikas ietvaros tajā laikā. Man ir jāsaka, ka uh, redzot tās ciešanas un uh, dažādu Irānas valdības, valdību eh, veikto apspiešanu, eh, ļoti iedvesmojoši ir redzēt, eh, cik drosmīgi un cerība pilni tomēr ir cilvēki Irānā, kas ir gatavi cīnīties pret šo režīmu. Un tagad Medu Memapūr kungs Eh, pats ir bijušais politiskais ieslodzītais, patreiz viņš dzīvo Zviedrijā, un es saprotu, ka jūs runāsiet zviedriski. Tādēļ es aicinātu mm, arī to, tos, kuri nesaprot zviedru valodu, uzlikt austiņas, lai varētu sakot stāstījumam caur tulkojumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man Viljāna un Vika at uh, Es domāju, ka ik viens cilvēks eh, izvairās eh, runāt par tiem saviem nodarījumiem, kā rezultātā cilvēki ir cietuši. Bet jāsaka, ka man ir uh, jāpastāsta par savu pieredzi, lai aprakstītu smagus un nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, eh, ko īstenoja Irānas Islāmiskā republika 80. gados pret saviem civiliedzīvotājiem. Mani sauc Mehtī Memarpūrī, un lai arī es esmu tikai viens no desmitiem tūkstošiem, uh, kas cieta uh, režīmu darbības rezultātā, Es neatbalstīju nevienu politisko organizāciju Irānā tajā laikā. Es gribēju tikai aizstāvēt brīvību, ko Irānas tautai atnes revolūcija. Bet ar to pietika, lai es tiktu apcietināts un nonāktu cietumā. Fiziskā spīdzināšana, kam tiku pakļauts. ir lieta, ko negribu aprakstīt detaļās, jo es esmu pārliecināts, eh, ka jūs esat jau par to dzirdējuši eh, no citiem, bet man ar to stāsts nebeidzās, jo, lai tiešām pārliecinātos, ka es neapdraudu režīmu un lai salaustu mani, Mani pakļāva psiholoģiskai spīdzināšanai. Kādu dienu mani aizveda uz eh, sodu izpildīšanas vietu, kur cilvēkiem tika izpildīti nāves sodi, un man tika pavēlēts uzlikt roku uz šāvēja rokas, un man lika uzlikt manu rādītāju pirkstu uz soda izpildītāja rādītāja pirksta, ar kuru viņš nospieda gaili, lai izšautu uz apcietinātajiem. Tālāk tika skaļi lasīts Korāns, un pēc pavēles tika izdarīti šāvieni. Simtiem politisko ieslocīto tika nogalināti. Un tajā brīdī es kļuvu par līdzdalībnieku jauna cilvēka nogalināšanā, kam tika izpildīts nāvis sots. Šis cilvēks, vienīgais, ko viņš bija darījis, eh, viņš cīnījās par brīvību. Es nebiju vienīgais, kam nācās to piedzīvot. Vairāk nekā simts ieslodzītajiem tika piespiest darīt to pašu, ko piespied darīt man. Un tas ir tikai viens, eh, nu, eh, tā ir tikai viena no epizodēm šajā psiholoģiskajā spīdzināšanā. Man tas ir pielīdzināms psiholoģiskai izvarošanai, jo eh, šāda rīcība ietekmē cilvēka tālāko mūžu un dzīvi. Viens no iemesliem, kādēļ šī not atmiņas par šo notikumu ir jo īpaši sāpīgs eh, tādēļ, ka uh, vairāku simtu politisko ieslodzīto vidū bija arī bērni. Tie bija bērni vecumā no 12 uh, eh, līdz 15 gadiem, un viņiem tika izpildīts nāves sots. Un uh, šis skats, ko es redzēju, kad tika izpildīts nāves eh, sots bērniem, ir dziļi iespiedies manā atmiņā, un es gribētu atzīmēt, ka Irānas islāmiskā režīma cietumos eh, meitenes pirms nāves soda izpildīšanas tika izvarotas. Šī eh, pazemošana, šī necilvēcīgā izturēšanās uh, tika uzteikta no Homēmī puses, un iemesls, kādēļ um, notika šāda izturēšanās pret meitenēm, um, kā apgalvoja um, režīmā, šie aizstāvi bija tādēļ, ka viņi gribēja um, lai šīs meitenes nenonāktu paradīzē, jo saskaņā ar islāmu um, nevainīgas jaunavas uh, pēc nāves nonāk paradīzē. Laika posmā no 1981. līdz 84. gadām vairāk nekā 12 tūkstoši politisko ieslodzīto um, tika nogalināti. cilvēku tiesību pārkāpumu vilnis sasniedz savu kulmināciju 1988. gadā, kad eh, no, tika masveida slepkavības eh, cietumā un pēc Homēnija pavēlēm eh, mazāk nekā divu mēnešu laikā vairāk nekā 5000 politiskajiem ieslodzītajiem tika izpildīts nāves sots pēc nāves komitejas lēmuma. Un viens no šīs nāves tiesas locekļiem patreiz ir jaunās Ruhānī valdības tieslietu ministrs. Pirms mēneša viņš Irānas parlamentā ar lepnumu stāstīja par to, ko viņš bija uh, pastrādājis, paveicis no 80. gadiem līdz mūsdienām. Viņš runāja par to ar milzīgu lepnumu. 80. gados uh, cilvēktiesību pārkāpumi bija sistemātiski un plaši izplatīti. Un tas tika darīts, lai it kā īstenotu valsts politiku. Pēc Irānas tiesas pavēlēm un spriedumiem. Vairāk nekā 30 gadus Irānas režīms apklusināja ikvienu, kurš pieprasīja atzīt šos cilvēku tiesību pārkāpumus, un tādēļ visu upuru vārdā mēs aicinām piespiest Irānas Islāmisko republiku atzīt savu vainu šajos šausminošajos noziegumos. Un mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai to panāktu. Paldies! Paldies, Mēmanpūr kungs! Jūs tiešām mm, pats bijāt upurs un priecājos, ka jums pietika spēka lūk ierasties šeit Eiropas parlamentā un atgādināt mums visiem par tām zvērībām, par to, kāda bija tā, šī situācija. Liels paldies jums un paldies, ka vēlreiz atkal no jauna runājat par to, aprakstāt visus šos sāpīgos notikumus. Jo ir jāsauc vainīgie pie atbildības, un tāpēc mums ir par to jau, nu, kā jau jūs visi trīs teicāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai, šie, lai pat tagad, 25 gadus pēc šīm masveidas slepkavībām Irānas cietumos, tik un tā tiktu pieļauta kaut kāda atmiņas telpa, piemiņas telpa. Un es domāju ļoti labi, ka šāda veida iespēja bija pieminēt bojāgājušos, bet, protams, mēs neesam starptautiskā krimināla tiesa, un tieši kā jūs jau pamatot teicāt, tā, protams, ir daļa no Irānas vēstures. Jūs šķiet sākumā teicāt, ka ir vairāk kā 4800 cilvēki, par tiem ir pierādījumi, ka viņi ir eh, noslapkavot, un es domāju, ka šī informācija, protams, eh, nākotnē ir jāliek priekšā tādas ties, tādai tiesai, kas var pieņemt lēmumus, nu vai nu pašā Irānā, vai varbūt eh, starptautiskā mērogā. jo šāda brutāla rīcība pret cilvēkiem, kas ir valsts pilsoņi un kas ir vienkārši pārstāvējuši politiski citādi Irānu, ieies vēsturē šādai valstī, bet nedrīkst par to nepārdomāt atbilstīgi. Jo Irānas sabiedrībai nākotnē var ļoti klāties ļoti grūti eh, nodrošināt samierināšanās procesu, ja šādi notikumi netiek izsvērti publiskā kārtā. Pirms došu vārdu arējās darbības dienestu pārstāvim, gribētu vispirms eh, dot iespēju izteikties deputātiem no Irānas delegācijas, kas ir klāt šeit, varbūt, lai uzdot jautājumu vai izteikt kādu komentāru. Lūdzu intanto Presidente, io la ringrazio per aver dato l'opportunità. Paldies priekšsādātāji. Paldies, ka devāt mums šo iespēju tikties ar klātesošajiem un ka mēs varējām būt klāt tā visā. Mana delegācija ir izteikusi ļoti plašu kritiku Irānai. Mēs esam tomēr pēdējos gadus dzīvojuši cerībās, ka mums varbūt izdosies aizbraukt uz Teherānu. bet nu mums ir zinām nosacījumi šādam apmeklējumam. Un mēs turpinam nosodīt Irānas valdību bet šķiet, ka pamazām viņi tomēr kļūst tādi atvērtāki. Un eh, varbūt pat apmeklējums būs iespējams. Mēs nevēlamies apmeklēt tomēr tikai valdību, mēs vēlamies tikties ar jauniešiem, apmeklēt cietumus un runāt ar opozīcijas pārstāvjiem uz Irānas zemes, ter, viņu teritorijā. Mums ir kolēģi un draugi. Tur jūs runājāt, lūk, par šo režīmu. Un lūk, šāda jūs stāstījāt par šo revolūcijas pieredzi. Nereti tie, kas atbalsta revolūciju, pēc tam nonāk Um, cietumā. Nu, ļaujiet man pastāstīt jums par Sicīliju Romas laikos. Viņi nolēma nogalināt tirānu, visu kaimiņu teritoriju pārstāvi sanāca kopā un nolēma, ka lūk, šis tirāns ir jāgāž un jānogalina. Bet bija viena veca kundzīte, kur nolēma, ka viņa tomēr nevēlas, lai šis tirāns tiktu nogalināts. Viņa teica, ka viņa labāk dosies uz Zeva templi un lūgs par viņu. Un viņa runāja ar šo uh, kundzi un vaicāja, kāpēc viņi ir pret Irānu nogalināšanu, jo viņš taču dzīvi padara tik grūtu. Viņa teica, tā es esmu veca sieviete, un es pazinu pirmo tirānu, kas bija ļoti jauks cilvēks. Tad satiku otro diktāru, viņš, nu, diez kāds jau vairs nebija, un tagad lūk šis trešais. Un viņš patiešām ir briesmīgs tirāns, bet tagad, nu, gan baidos par to, ka ceturtais, kas nāks viņa vietā, būs vēl trakāks. Un tāda ir mana pieredze. Lūk, tas ir Tā ir pieredze, ko cilvēki gūst laika gaitā, un parasti ir tā, ka, kad jūs kaut ko vēlaties mainīt, jūs nekad nezināt, kas nāks tā vietā, un jūs nezināt, kādas pārmaiņas jūs atbalstat tajā brīdī, kad tās norisinās. Tāpēc gribu teikt, ka mūsu darbība arī Irānas delegācijā, protams, turpināsies bet mēs neesam gatavi doties uz Irānu, lūk, tā akli uzticoties visam, kas tiek teikts. Nē, mēs vēlamies tomēr just šo jauno atmosfēru, nu tā vismaz runā plašiņas līdzekļi, ka tā tas esot, ka lūk, valdība cenšoties, lūk, atrauties no pagātnes, bet ko darīšu es? Es grasos iesniegt priekšlikumu par to, ka vēlamies tikties ar Irānas parlamentu pārstāvjiem šeit, Briselē vai Strasbūrā un apspriest ar viņiem vai tas vispār ir iespējams, ka Eiropas parlamenta deputāti ierodas šai valstī un kaut kādā veidā aktīvi tieks tur ar cilvēkiem. Jo mums, protams, ir vajadzīga arī oficiāla atļauja tam. Mēs tāpat laikā mums jāsaņem atļauja, ka varam paust savus viedokļus. Ja tas nebūs iespējams, tad tādā gadījumā delegācija uz Irānu nedosies. Tieši tāpat kā iepriekš, mēs esam atcēluši savus apmeklējumus, ja mūsu nosacījumi netiek izpildīti. Mēs esam iesnieguši ļoti daudz pieprasījums, vēlamies runāt ar minoritātēm. Vēlamies runāt ar visām opozīcijas grupām Irānā, arī ar opozīcijas grupām ārpus Irānas. Un gribu teikt, ka ir ārkārtīgi skumji, ka Irānas vēstnieks vienmēr ir klāt šādās sarunās, klausās, nosūta tālāk informāciju par mūsu nostāju, jo mēs savukārt gribētu, lai tas paliek publiskajā telpā, nevis tikai, um, un kaut kādas lietas taču ir arī konfidenciālākas. Mums ir jāpārliecinās par to, ka arī par cilvēktiesībām varam runāt ar Irānas varas iestādēm. Vēlamies appusēju solidaritāti. Un līdz šim jāsaka, delegācija nav varējusi spēlēt pilnu lomu tā, kā tam vajadzētu būt. Paldies Salātā kungam. Nu, ja nu jūs tomēr dosieties uz konkrētu, uz šo valsti, tad es tomēr gribētu jūs lūgt izteikties pavisam konkrēti par cilvēktiesību jautājumiem. Kā jūs zinat, lūk, ir pagājuši šobrīd 25 gadi pēc šīm masveidas zvērībām, slepkavībām cietumos. Uh, nu, tas eh, joprojām ir saites ar pašreizējo valdību. Tas, tas ir ļoti problemātiski, tieši tā kā dzirdējām no pirmās runātājs. Arī šie mazākumtautību jautājumi. Nu, un tagad. Ā, Griba kungs, jūs arī vēlējāties izteikties, lūdzu. Paldies. Akurat jesteśmy w trakcie e, sesji ogólnej. E, Liels paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd risinās ANO ģenerāla apsambleja. Un pirms tās dzirdējām ka radusies būtiska um, interese par Irānas prezidenta klātbūtni telpā. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Uh, jo šādās ANO sesijās parasti notiek ļoti daudz divpusēju kontaktu uzņemšanas un sarunas. Un šķiet, ka nu vismaz no ziņām tā šķiet, ka ir nu, izteikti tādi jauni formulējumi, tiek lietots jaunas frāzes, tās lieto Irānas prezidents, piemēram, attiecībā uz Irānas kodola programmu. Un jautājums, ko jums grib uzdot, ko tā te klātesošie, vai jums ir viedoklis par šo? Um, frāzējumu maiņu, vai jūs uzskatāt, ka tās ir tādas pamatīgas pārmaiņas? Jūs esat taču paši no šīs valsts, jūs zinat, kāda ir, uh, tie taču ir cilvēki, ko jūs pazināt pirms 20 gadiem, un tie tagad, lūk, ir Irānā tāda nozī, tādas nozīmīgas personības. Protams, ka tas uh, neraisa smaidi jūs sejā, sejās, bet jūs, jums ir tāds īpašs zināšanas, vai jūs uzskatāt, ka tas varētu būt tāds pamatīgi pārmaiņais sākums valstī? un es ļoti atvainojos, ja varbūt tieši ne, neuz, nesasaist savu jautājumu ar jūsu konkrēto pieredzi. Pats esmu no valsts, kam ir ļoti sarežģīta vēsture, un mums arī bija totalitārisma režīms pirms šīm demokrātijas pārmaiņām. Un, ja runātu par savu valsti, tāpat es arī droši vien būtu tikpat emocionāls kā jūs. Tāpēc gribu teikt jums paldies par visu, ko jūs teicāt. Tas bija ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies! Nu, un tagad došu vārdu ārējās darbības dienestu pārstāvi Malnikungam. Varbūt viņš var īsumā pastāstīt mums par to, ko jūs darat Irānas jautājumā. Varbūt, ja varat, varat izteikt arī pārdomas par to, kas notiks pirms 25 gadiem Irānas cietumos un eh, varat runāt par mazākumtautību situāciju. Tas būtu ļoti jauki. Uh, thank you very much, uh, Madam. Paldies priekšādātāji, jā. Es esmu pie šī, šajā geogrāfiskajā Irānas dienestā, līdz ar to es neesmu gan cilvēktiesību speciālists, bet esmu ļoti uzmanīgi sakojis līdzi uh, visai šai iekšējai situācijai arī saistībā ar cilvēktiesībām Irānā. Jūs, protams, ļoti labi zināt, ka Irāna bija un joprojām ir viena no lielākajām cilvēktiesību pārkāpējām eh, pasaulē, un jāsaka, šai ziņā esam bijuši ļoti aizņemti viņu vērojot. Mēs vienmēr esam centušies uh, Um, denuncēt un paziņojumos nosodīt šādus pārkāpumus. Pirmām kārtām ļoti plaši tiek piemērots nāvsots Irānā. Līdz 25. septembrim šogad jau izpildīti 310 nāves sodi. Par to esam saņēmuši oficiālu apstiprinājumu. Protams, tas mūsos rada lielas bažas Turklāt šodien jau dzirdējam, ka pastāv arī ļoti būtiski tiesību pārkāpumu attiecībā uz minoritātēm Irānā. Plaša diskriminācija pret sievietēm ļoti būtiski tiek ievies, ie, iegrožota izteiksmes brīvība, pulcēšanās brīvība. Pēdējie notikumi bija Lūkrohānī ievēlēšana. Augstais pārstāvis to vērtējas atzinīgi, jo tas, ir vienīgi, tas bija vienīgais mērenais kandidāts, kam valsts atļāva izvirzīt savu kandidatūru vēlēšanās. Tāpēc eh, viņa ievēlēšanu vērtējam atzinīgi. Viņš ir saņēmis ļoti spēcīgu mandātu no Irānas tautas. Mēs tāpat atzinīgi vērtējam arī neseno 80 politieslodzīto atbrīvošanu. Nu, protams, šis Nasrīnas Sudutī Sahrobals ieguvējas atbrīvošana tāds ļoti redzams gadījums, bet tāpat arī tika atbrīvoti vairāki, kas tika apcietināti pēc 2009. gada vēlēšanām vai kas bija sasaistīti ar reformistiem. Atbrīvoto vidū bija arī pāris kristieši, zoroastrieši, žurnālisti, tā tad, nu, tāds pa kādam no katras kategorijas. Nu, protams, ir vēl daudzi, kas smok cietumos e, par savu pārliecību. Un, protams, kad augstais pārstāvs tikās ar Roza Rīfu, Irānas ārlietu ministru, viņa pieminēja cita starpā arī jautājumu par cilvēktiesību situāciju valstī. Jo mūsu prāt šī situācija tomēr, un varam to tikai tā definēt, nu, nožēlojama. Visākotākā problēma ir šī nāvesoda piemērošana plašā mērā ņemam vērā tās saistības, ko izsaka prezidents Roanī, un atzīmējām, ko viņš teica vēlēšanu kampaņas laikā, viņš izziņoja savu nodomu izveidot jaunu kultūru, kur būtu mazāk diskriminācijas, vairāk cilvēktiesību tikt ievērotas, un pastiprināt lomu būtu arī sievietēm, tiktu atbrīvot politieslodzītie. Viņš to visu ir solījis, un tāpēc atzinīgi vērtējam šos pirmos soļus. Bet, protams, mēs uzmanīgi sekosim notikuma attīstībai arī tālāk. lai redzētu, kas tad Irānā tieši notiek. Jāsaka, man nav tiešu datu, tāpēc nevarēšu izteikties precīzi, līdz saņemu informāciju no kolēģiem no Ņujorkas. Nevaru pastāstīt, kas tieši tur šobrīd notiek, bet augstā pārstāva un Irānas ārlietu ministrs ir runājuši par iespēju uzsākt, atsākt cilvēktiesību dialogu starp ES un Irānu. Man gan nav nekādas detalizētākas informācijas par šīm sarunām, bet var tikai jums pastāstīt, ka, lūk, varbūt, varbūt tuvākajā nākotnē šāds dialogs atsāksies. Protams, esam redzējuši dažus pozitīvus soļus, nu, lūk, politi šī politieslodzīto atbrīvotšana ko mēs eh, uzskatām par tādu labas gribas žestu, bet tam jānāk līdzi ir kaut kādām citām, tālākām darbībām. Turklāt. Prezidentam Rohani izdevās info, izveidot tādu ministru kabinetu, kurā vairākums ministru ir tādi pragmatiski un reformisti. Un ar dažām saitēm ar bijušo Katāmī administrāciju, bet jā, ir arī pāris izņēmumi tam, un it īpaši esam ļoti nobažījušies par to, ka Purmohamedī ir iecelts par tieslietu ministru, tieši tā kā jūs teicāt. Jūs jau to teicāt šodien Mēs ļoti labi zinām, kāda ir viņas pagātnes, no, pagātnes nodarījumi. Un, protams, ka šādu cilvēku iecelšana šādos amatos ir zīme, ka pastāv cīņa, kas turpinās Irānas sistēmas iekšienē. Un tāpēc mēs domājam, ka varbūt prezidents Rohanī varētu tomēr, nu tā, tiešām censties veikt uzlabojumus cilvēktiesību situācijā, bet varbūt viņš sastops ar pārliecīgu opozīciju, jo viņam ir jāpanāk šis ļoti grūtais līdzsvars. Un viņam ir tāpat laikā jāsadarbojas ar ultrakonservatīvajiem. Mazākumu tautību jautājums ir ārkārtīgi svarīgs arī mums. Uh, Un e, nākamnedēļ var jums pastāstīt, tikšos ar UNPO. E, regulāri to daru, katru gadu. Nu, lūk, tas man jums pastāstāms. Līdz ar to šobrīd vienkārši vērojam situāciju. Varbūt esam nonākuši pie pavērsienu punkta. Es tiešām ceru, ka tas tā ir. Es ceru, ka turpināsim būt ļoti enerģētiski un uh, rīcības, ies, mūsu rīcības iespējas Irānā ir ļoti ierobežots, jo šobrīd mums nav nekāda dialoga ar šo valsti, un tāpēc cilvēktiesību dialogu atsākšana būtu ļoti liederīgs solis no mūsu puses raugoties. Kā jūs zinat, arī Teherānā nav mūsu delegācijas, tas arī lietu vēl vairāk sarežģa. Nu, lūk. Nu, tik daudz man sakāmā šobrīd. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Paldies. Um, what you said about the possibility of Iran and EU. Uh, I hear this. Paldies, tas, ko jūs teicāt par dialogu ar Irānu. Es uh, redzu, ka pirms uh, diviem, trīs gadiem bija debates, un īstenībā mums vajadzētu uzmanīties. Tas, ko mēs esam pieredzējuši, uh, Eh, piemēram, notiek cilvēktiesību dialogi ar citām valstīm, ar Ķīnu un tā tālāk, mm, liek mums domāt par to, kāds tad ir cilvēktiesību dialogu nolūks. Uzskatu, ka galvenais nolūks ir noteikt eh, punktus, par kuriem cilvēktiesību jautājumiem mēs runāsim un kāds ir mūsu mērķis eh, šim dialogam. It kā no vienas puses mēs sekām, jā, viss ir kārtībā, mēs runājam par cilvēktiesībām, bet nav nekādu konkrētu rezultātu, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju. Šādā gadījumā es to neuzskatītu par uh, nekādu labumu vai arī lielu soli uz priekšu. Pirms diviem, trīs gadiem iepriekšējās valdības laikā uh, nebija nekādas intereses par šādu cilvēktiesību dialogu. Man bija nopietni jautājumi un arī bažas, vai tiešām viņi vēlas uzlabot uh, cilvēktiesību situāciju. Vai arī šeit ir runa par uh, tikai tādām tukšām runām, lai uh, vairs nevajadzētu uzklausīt uh, kritiku no rietumu valstu puses. Uh, Liels paldies, ka ieradāties. Mums bija atvēlēts laiks tikai līdz pulkstens desmitiem, tāpēc mums ir jāizdara kopsavilkums. Manuprāt, eh, ir skaidrs, ka mums ir jābūt uzmanīgiem. Protams, mēs apsveicam eh, pārmaiņas, apsveicam jo īpaši prezidenta veikto politieslodzīto atbrīvošanu, bet kā jau mēs dzirdējām no jūsu puses un arī no Eiropas ārējās darbības dienesta puses, valdības eh, ministri ir palikuši tie paši, un e, tieslietu ministrs pat ir atbildīgs par mūsu šodien pieminētajiem noziegumiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu e, pārdomāt, e, ka iespējams dažu darbību uh, Mm, tonis ir mainījies, bet vajadzētu tomēr sekot līdzi tam, kas notiks tālāk. Vai tiešām tiks atbrīvot visi politieslodzītie, un vai mēs varēsim cīnīties pret eh, nesodāmību. Tāpat arī ir jādomā par to, kuri tad ir izdarījuši visus šos noziegumus. Varu arī uh, jums apgalvot, ka uh, mūsu šodien diskutētais tiks apspriests arī mūsu sarunās ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Uh, Noteikti arī ņemsim to vērā, gatavojot rezolūciju par cilvēktiesību padomu Ženēvā. Ir skaidrs, ka Irāna vienmēr ir viens no prioritāriem jautājumiem. Divas minūtes, jā, divas minūtes var jums atvēlēt. Vai jūs varat runāt angļu valodā? Viss, ko esmu šeit uzklausījis par cilvēktiesībām Irānā, norāda uz to, ka mums ir jādomā par pašreizējiem uh, cietumniekiem. Neviens nerunā par to, kas notika pirms 25 gadiem. Gribu jūs aicināt runāt par uh, laiku, kad tika nogalināti vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Šeit nav runa tikai par pašlaik cietumos uh, ieslodzītajiem. Protams, tas arī ir svarīgi, bet runājiet arī par senajiem noziegumiem. Viņiem tie ir jāakceptē. Paldies! Labi, tad tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības eh, punktam. Es gribētu aicināt visus eh, diskusiju dalībniekus nākt šeit uz prezidiju. Runāsim par Serbiju. Lūdzu, Kukana kungs. So, um, now... Tātad mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par Serbiju, tā skaitā runāsim par Ungāru un citām minoritātēm šajā valstī. Šī uzklausīšana mums ir organizēta, lai mēs sagatavotu uh, cilvēktiesību apakša komitejas delegācijas vizīti uz Belgradu 28. un 29. oktobrī. Organizējam šo uzklausīšanu kopā ar uh, delegāciju attiecībām ar Albāniju, Bosniju un Hercegoviņu, Serbiju, Melnkalni un Kosovu. Kukana kungs vadīja šo sanāksmi, viņš ir ļoti pieredzējis kolēģis, viņš ļoti labi pārzina eh, politisko situāciju visā šajās valstīs, tā skaitā arī Serbijā. Cilvēktiesība apakškomitejai ir ļoti uh, īpaša darba kārtība. Mēs pētām cilvēktiesību situāciju katrā valstī. Un tad, kad mēs eh, gatavojām un plānojām šo programmu, tad, kad mēs eh, dosimies uz Belgradu, mēs īpašu uzsvaru liksim uz šiem jautājumiem. Bet šajā uzklausīšanā esam uzaicinājuši ļoti daudz labu ekspertu, kuri ļoti, kuri ļoti labi pārzina uh, politisko situāciju šajās valstīs. Tātad pie mums ir ieradies Tibo Varadī, viņš ir Eiropas centrālās universitātes Budapeštā profesors, tāpat arī Sirčants Turovičs, viņš ir direktors Eiropas pētījumu centrā, uh, un viņš ir arī darbojies Serbijas integrācijas programmā Eiropas Savienībā. Paldies, ka varējāt pie mums ierasties. Pirms sāksim apspriesties, es gribētu pie mums arī sirsnīgi sveikt Serbijas vēstnieku Briselē. Liels paldies, ka varējāt ierasties un uzklausīt šīs debatas. Tagad eh, dodu vārdu Kukana kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka Šis ir ļoti labs brīdis, lai mēs organizētu šādu uzklausīšanu, jo mums ir jāgatavo mūsu nākamā vizīte uz Serbiju. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot klātesošo speciālistu zināšanas, lai detalizētāk iedziļinātos šajā sensitīvajā jautājumā. Pašā sākumā vēlētos izteikt dažus komentārus. Varbūt mēs varētu sākt ar tādu plašāku perspektīvu. Un es eh, gribētu atkārtot eh, acīm redzamo minoritāšu, mm, nacionālo minoritāšu cilvēku eh, tiesības Eiropā ir diezgan sensitīvs un komplicēts jautājums. Šie jautājumi kļūst vēl sensitīvāki un komplicētāki, ja ir runa par uh, Rietumu Balkānu reģionu. Negribu iedzināties detaļās, taču mana pieredze attiecībā uz šo reģionu rāda, ka e, visās valstīs ir vērojamas šīs problēmas. Parasti katrā mūsu delegācijas sanāksmē ar kolēģiem no Rietumbalkānu valstu parlamentiem mēs iekļaujam darba kārtībā šo punktu, un es redzu, ka daudzi mūsu delegācijas kolēģi arī varēs apstiprināt, ka vienmēr diskusijas ir ļoti uh, kaismīgas, tad, kad mēs spriežam par šo darba kārtības punktu. Sekojot līdzi uh, šīm diskusijām un uh, spriežot vispārīgi par nacionālo minoritāšu tiesībām, es redzu, ka situācija ar vien uzlabojas. Tas pats attiecas arī uz Serbiju. Serbija patiešām ceru, sāks iestāšanās sarunas drīz, un tās sāksies ar 23. un 24. sadaļu. Protams, būtiski būs nodrošināt cilvēktiesību un minoritāšu tiesību pielīdzināšanu Eiropas standartiem un esošo regulu īstenošanu. Mūsu uzsvers uz šiem jautājumiem noteikti saglabāsies ir jāņem vērā ļoti daudzās nacionālās minoritātes - bosnieši, horvāti, albāņi, ungāri, slovāki un citas. Sērbija ir izveidojusi visaptverošu tiesisko ietveru minoritāšu aizsardzībai. Piemēram, valdības birojas cilvēktiesību un minoritāšu tiesībām tika izveidots pagājuši gadu, un pavisam nesen valdība ir pieņēmusi piecu gadu pretdiskriminācijas stratēģiju. Serbijā, tāpat kā ļoti daudzās citās valstīs šajā reģionā, var redzēt, ka likumdošanas ietvers parasti ir izveidots, bet īstenošana tādā zemākā līmenī, diemžēl, nav vienota visā valstī. Mēs redzam, ka Vojvodinas province ir mazliet attīstītākā, kamēr austrumu Serbijas reģioni eh, paliek iepakaļus. Trūkst finansējuma un trūkst arī citu vajadzīgo programmu. Uzskatu, ka galvenokārt tas saistās ar koordinācijas trūkumu starp centrālajiem un vietējiem līmeņiem. Šī koordinācija būtu tālāk jāuzlabo. Protams, es varbūt izsakos vienkāršoti, bet eh, eksperti varētu uh, iedzināties detaļās. Minoritātes parasti dzīvo tieši attālos valsts reģionos, un bieži vien valdībai trūkst vajadzīgā uh, jutības līmeņa, lai nodrošinātu vajadzīgo koordināciju. Tieši tāpēc arī šī centralizācija ļoti ietekmē minoritātes. Domāju, ka mums vajadzētu arī sekot līdzi valsts decentralizācijas jautājumam. Minoritāšu tiesību ievērošana ir viena no galvenajām vērtībām Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta deputāti vienmēr uzņemas pienākumus aizsargāt šīs vērtības. Mums vajadzētu norādīt uz problēmām, bet jo vairāk mums vajadzētu dalīties pieredzē un palīdzēt uzlabot situāciju valstīs, kas cenšas iestāties Eiropas Savienībā. Kā jau es sākumā minēju, Serbija cerams sāks sarunas pavisam drīz Es ceru, ka situācija attiecībā uz minoritātēm neradīs pārāk daudz problēmu, veidot sarunas par pirmajām sadaļām. Tātad pirmās sadaļas, kā jau es minēju, būs 23. un 24. Priekšādātāji, liels paldies! For setting a good framework. Liels paldies, Kukana kungs, par eh, to, ka sniedzāt mums labu ievadu diskusijām un pastāstījāt par aktuālo situāciju. Domāju, ka mēs tagad varētu uzklausīt mūsu ekspertus. Vispirms došu vārdu profesoram Varadī. Lūdzu. Es gribētu arī teikt, ka uh, aizmirst to pieminēt sākumā, šo sanāksmi var klausīties internetā. Liels paldies, priekšētātās kundze, mani patiešām uh, pagodina šis ielūgums, un man ir liels prieks, ka es varu dot savu ieguldījumu. Es, eh, kā minoritātes pārstāvis, esmu dzīvojis Vojvodinā, mana ģimene tur dzīvo vairāk nekā simts gadus. Mēs sākam saprast, ka vairāk valodu, vairāk kultūru, vairāk skolu ir normāla parādība. Un šī normālā parādība ir jāsaglabā, tā ir jāuztur. Protams, ir bijuši periodi, kad uh, Eh, šo normālo situāciju apdraudēja dažādi fenomeni. Viens no šiem periodiem bija pilsoņu karš 90. gadu sākumā, kas bija ļoti slikts, ļoti dramatisks um, periods gandrīz visām minoritātēm. Tas attiecas ne tikai uz minoritātēm Serbijā, tās attiecas arī uz serbiem, kas kā minoritāte uh, dzīvoja kaut kur citur bijušajā Dienvidslāvijā. Tāpat arī ir izveidojušās dažādas domāšanas tendences, kas ļauj uztvērt uh, skolu un kultūras institūciju um, ungāru, slovāku un citās valodās, uh, kā kaut ko tādu, kas ir tikai pagaidu nērtība, kas pavisam drīz visticamāk vairs neeksistēs. Uzskatu, ka vienīgais veids, kā mēs varētu nodrošināt konstruktīvu pieju, ir uztvert to kā normālu situāciju, kā kaut ko tādu, kas šeit iederas. Vojvodinā ir skolas, avīzes, valsts administrācija, ungāru, slovāku un, protams, ir citās valodās, tāpat arī sērpu valodā. Tas pats attiecas arī uz Sančaku un Preševu, un šādā veidā šiem cilvēkiem būtu daudz vieglāk akceptēt Sērbiju kā savu valsti ir jādomā arī par to, ka tas, tas ir viens no Eiropas reģioniem, kas atrodas Serbijā. Es varētu piekrist tam, ko minēja Kukana kungs par to, ka diskusijas un atmosfēra kopumā ir uzlabojušās, un arī par to, ka ir izveidots visaptverošs tiesiskais ietvers. Protams, var runāt arī par īstenošanas problēmām. Gribētu teikt, ka šajā tiesiskajā ietverā ir ļoti svarīgi pamati. Viens ir konstitūcija, otrs ir 2002. gada um, minoritāšu tiesība aizsardzības likums un tāpat arī Nacionālās padomes likums. Šis uh, pēdējais Nacionālo padomi likums, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs. Tad, kad tas tika mm, pieņemts, uh, tas eh, saskārās ar zināmu kritiku. Daži eh, vairākuma pārstāvi teica, ka šis likums iet pārāk tālu. Radikālas eh, minoritāšu organizācijas teica, ka ar šo likumu tiek nodotas minoritāšu intereses, bet uzskatu, ka kopumā šo likumu var uzskatīt par veiksmīgu. Pieminēšu dažus šī likuma pozitīvos rezultātus. Šis likums tagad ir spēkā apmēram četrus gadus. Protams, nevar teikt, ka tas nesaskārās ar nekādām grūtībām vai ar īstenošanas problēmām, bet eh, noteikti var teikt, ka šis likums ir kļuvis par realitāti un ir devis daudzus rezultātus. Tas uzlaboja minoritāšu situāciju, tas uh, pavairoja skolēnu skaitu minoritāšu skolās, protams, uh, pavisam nedaudz, bet tomēr pavēroja. Kultūra kļuva par eh, tiesībām un atbildības eh, jomu tiem, kas pieder šai kultūrai. Minoritātēm līdz ar to kļuva vieglāk akceptēt Serbiju par savu valsti. Valsti ir vieglāk akceptēt par savējo, ja valoda un kultūra ir daļa no šīs valsts dzīves. Tāpat arī ir svarīgi pieminēt, ka šis likums un šī likuma īstenošana, kaut arī tā nevienmēr ir bijusi perfekta, bet, eh, nu, tomēr šis likums ir ticis īstenots, eh, ir ļāvis mums eh, marģinalizēt tādas radikālas minoritāšu grupas. Tāpat arī var teikt, ka šī likuma rezultātā minoritātes savā starpā ir sākušas labāk saprasties. Ir nodrošināta laba sadarbība starp minoritāšu padomēm. Pirms dažiem mēnešiem uh, Slovāku minoritāte svinēja desmito gada dienu uh, savas padomas pastāvēšanai, tāpat arī uh, viņi tikās ar Ungārijas minoritāšu padomes vadītāju. Tas nozīmē, ka minoritātes Serbijā ir savā starpā tagad eh, labāk apvienojušās. Protams, vēl ir vajadzīgi uzlabojumi, bet jebkurā gadījumā varam jau vērot rezultātus. Pavisam nesen minoritāšu padomes eh, nosūtīja vēstuli eh, Dežē un Fūles kungiem, un šajā vēstulē viņi pauda bāžas, proti Serbijas konstitucionālajā tiesā ir iesniegta sūdzība, kas apdraud šī likuma pamatus. Ir bijušas apmēram 20 iniciatīvas, dažas no tām ir tikušas uh, izmestas no tiesas, bet pat tās, kas ir izskatītas tiesā, apdraud šī likumā pastāvēšanu. Došu tagad dažus piemērus. Piemēram, tika teikts kādā no sūdzībām, ka minoritāšu padomēm nedrīkstētu būt uh, tā, šādas pilnvaras. Vārds pilnvaras Serbijā tiek lietots valsts iestāžu kontekstā, un tā kā minoritāšu padomas nav valsts iestādes, tām nedrīkstētu būt pilnvaras. Protams, mans viedoklis ir tikai viens no juridiskiem viedokļiem, gan jau citiem juristiem ir citi viedokļi, bet es domāju, ka vārdām pilnvaras ir ļoti plaša nozīme gandrīz visās valstīs. Un Sērbijas Zinātņu akadēmijā ir teikts, ka prezidijam un, un profesoru kolēģijai ir pilnvaras, taču Sērbijas Zinātņu akadēmija nav valsts iestāde. Uh, Tāpat arī advokātu asociācijas eh, nolikumā ir teikts, ka advokātu asociācija ir pilnvaras, arbitrāžas asociācija arī ir pilnvaras, un ir daudz citu līdzīgu piemēru. Tas nozīmē, ka šī sūdzība bija visnotaļ dīvaina, un tā tiesā tika pieņemta. Vēl kāda sūdzība attiecas uz dibināšanas tiesībām. Kāds no ļoti nozīmīgiem soļiem uz priekšu ir konstitūcijas 75. pāns, kur ir teikts, ka pašnoteikšanās, kultūras, izglītības un valodu uh, izvēles ziņā ir, uh, ir, ir jānosaka. Serbijā šīs tiesības tiek uh, īstenotas ar tā saucamajām dibināšanas tiesībām, un tā arī tas darbojas. Sūdzībā ir teikts, ka jā, minoritātes var dibināt savas institūcijas, tām piemīt dibināšanas tiesības, taču valsts nedrīkst šīs dibināšanas tiesības nodot. Tas varētu izklausīties saprātīgi, ja neeksistētu citas Slovāku, Ungāru un citas skolas. Taču tā kā šīs skolas pastāv, tad nav nekādas jēgas veidot citu paralēlu struktūru, Nav jēgas dot pašvaldībām šīs tiesības. Šīs eh, dibināšanas tiesības ir vienkārši jānodot tālāk. Tas pats notiek arī Ungārijā un citās valstīs, proti šīs dibināšanas tiesības ir nodotas. Man atvēlētās laiks ir ierobežots, ir arī daudz citu sūdzību, kas ir iesniegtas konstitucionālajā tiesā. Es gribētu teikt, ka minoritātes to uztver kā draudu. Pašreizējā situācija, pašreizējais tiesiskais ietvers, pašreizējais īstenošanas līmenis, kuram vajadzētu tikt uzlabotam, vēl ar vien nodrošina pamatu normālai situācijai. Un tas ir arī pamats, kas ļauj minoritātēm savu situāciju Serbijā uzskatīt par normālu, ņemot vērā, ka viņi var arī attīstīt savu kultūru šajā valstī. Pašlaik šķiet, ka pastāv draudi, ka šī normālā situācija varētu tikt eh, apdra, iznīcināta. Konstitucionālajai tiesai ir eh, sava autoritāte eh, tiesību sistēmā. Tieši tāpēc arī vajadzētu uzsvērt šī likuma ārkārtīgi lielo nozīmi, jo šis likums ir uzlabojis minoritāšu situāciju, tas ir ļāvis minoritātēm akceptēt Serbiju par savu valsti. Paldies! Thank you, profesor. Paldies uh, profesoram Varadī un tagad Durovičs kungs lūdzu. Thank you. Um, let me say at the beginning. Paldies! Es gribētu teikt, ka man tiešām ir liels gods, ka varu uzstāties Eiropas parlamenta cilvēktiesību komitejā, ir tīpaši ņemot vērā faktu, ka uh, 23. un 24. Um, sadaļā um, ir atvērta um, skrīninga procedūrai, un es domāju, tas uh, noteikti būs uh, ļoti tāds pozitīvs signāls gan mums, gan arī Eiropas Savienībai. Kopumā uh, var teikt, ka vispārīgais uzskats ir tāds, ka cilvēktiesības un tiesiskums kopumā Serbijā tiek ievēroti. Un um, situācija atbilst Eiropas standartiem. Protams, norma īstenošana varētu būt kvalitatīvāka, labāka, un tas ir atkarīgs no divām lietām. Pirmkārt, politiskās gribas. Tātad, lai vienmēr uh, būtu politiskā uh, gribā uh, piemērot uh, regulas un uh, transponēt direktīvas, bet tas lielā mērā ir atkarīgs ne tikai no politiskās gribas, bet arī no resursiem. Tas nozīmē finanšu resursus, uh, administratīvo kapacitāti un finanšu um, atbalstu piešķiršanas iespējas minoritātēm, lai tās varētu īstenot savas tiesības. Es eh, savā runā gribētu apspriest divus jautājumus. Pirmkārt par institucionālo struktūru un nacionālo minoritāšu padomi un lietas, kas patreiz tiek skatīts konstitucionālajā tiesā, apdraud uh, esošo kultūras autonomijas institūciju pastāvēšanu, kas noteikti apgrūtinās uh, etnisko minoritāšu tiesību īstenošanas iespējas. Neatkarīgi no konstitucionālās tiesas lēmuma tiks iedragāta uzticība starp etniskajām minoritātēm un pamatnāciju. Jāsaka, ka tas jau tiek darīts, jo pastāvīgi tiek uh, apšaubīt eh, šo eh, etnisko institūciju leģitimitāte. Neaizmirsīsim, ka šī struktūra nav pilnībā pabeigta. Nacionālo minoritāšu nacionālā padome vēl nav pilnībā pabeigta. Tā, tā ir veidošanas sākuma stadijā, un patreiz notiek sarunas uh, pār tās pārstruktūrēšanu pēc tam, kad tiks pabeigta valdības veidošana. Uh, minoritāšu nacionālās padomas loma var būt ļoti būtiska, lai nodrošinātu uh, etnisko minoritāšu tiesības. Pirmie ziņojumi par šīs struktūras darbību liecina par to, ka šī padome, šīs padomes kapacitāte ir jāpastiprina, ir jānodrošina labāka saskarsme starp valdības aģentūru, kas atbild par cilvēktiesību ievērošanu, etnisko minoritāšu no, tiesību nodrošināšanu un e, etnisko minoritāšu padomi. Un eh, šai padomē ir 20 dažādas kompetences - izglītība, informācija, minoritāšu valodā, kultūra, reliģija un daudz citas jomas. Kas attiecās uz vietējo pašvaldību līmeni, tad uh, pastāv uh, padomes starp etniskai jai komunikācijai. Un pēdējā ziņojumā ir norādīts, ka šīs struktūras nepietiekam labi funkcionē. Otrā lieta, par ko vēlējos runāt, ir jautājums par noteiktu minoritāšu situāciju. Viena no problēmām, kas joprojām ir neatrisināta, attiecas uz Sanģukas reģionu un Ungāru minoritāti. Pavisam nesen ir ienākuši ziņojumi par spriedzi Vojvodinā, kas attiecās uz Sanģuk reģionu. Tad šeit galvenā problēma ir šī reģiona ekonomiskā atpalicība, un tādēļ ir nepieciešams uh, uzlabot ekonomisko situāciju šajā reģionā, lai mazinātu etnisko spriedzi, kas tur valda. Vojvodinā, Ziemeļserbijā, Dačiča veiktie pasākumi šī gada sākumā panākot vienošanos ar Vojvodinas eh, reģionālā parlamenta priekšsēdētāju, ir pozitīvs solis pretīm tam, lai veidotu savstarpējo uzticēšanos starp eh, um, pamatnāciju un ungāru minoritāti. Un ir panākt vienošanās arī ar iekšlietu ministriju uh, sniegt palīdzību, lai uh, um, apturētu mm, tālāk incidentu veidošanos un attīstīšanos Vojvodinā. Paldies, saka priekšsēdētāji, pirms uzklausam ārējās darbības dienestu došu iespēju Eiropas parlamenta deputātiem izteikties, neatkarīgi no tā, vai jūs esat šajā delegācijā, Serbijas delegācijā vai nē. Kinga Galkons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties eh, runātājos kuriem noteikti gribu pateikties eh, par eh, situācijas aprakstu. Man ir trīs jautājumi. Bet pirms tam man ir jāpasvītro, ka sekojot to tam, kas notiek eh, Serbijā, un pat cik es pati arī esmu Serbijas delegācijā, jums ir jāzina, ka Eiropas parlaments vienmēr ir pasvītrojis savās vairāk kārtīgajās rezolūcijās par Serbijas situāciju cik ļoti svarīgi ir nodrošināt atbilstošo tiesisko bāzi, kas aizsargā etniskās minoritātes, un mēs pasvītrojam etniskās, etnisko minoritāšu padomes eh, darbības eh, nodrošināšanas nepieciešamību, lai aizsargātu minoritāšu tiesības, kā arī lai um, novērst etniskos konfliktus. Un būtu ļoti labi, ja situācija mainītos uz labu un lai saglabātu tās struktūras, kas ir labas un kas funkcionē. Bet mans jautājums attiecībā uz uh, tiesisko normu īstenošanu un uh, likuma par um, nacionālo etnisko padomju darbību īstenošanu. Ir Slovāku nacionāla etniskā padome, ir Ungāru nacionālā etniskā padome, un tās darbojas. Es zinu, ka ir jauns, tiek gatavots jauns likums par mēdījiem Serbijā. Kā tas ietekmēs minoritāšu valodā iznākošos, rakstošos un apraidošos mēdījus? Un trešais īsais jautājums. Vai etnisko konfliktu skaits Vojvodinā ir samazinājies? Jo mēs zinām, ka uh, bija vairāki konflikti, kā rezultātā uh, etniskie ungāri tikuši piekauti un bijuši šādi kautiņi. Paldies, Tukiškungs lūdzu. Thank you, madam. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt uh, mūsu viesus, it īpaši profesoru Varadī. Un paldies, ka atsaucāties uz mūsu uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Pirms trījiem gadiem es biju Serbijā misijas sastāvā, delegācijas misijas sastāvā. Un tad mēs tikāmies ar Serbijas politiķiem, kā arī Ungāru un Rumāņu minoritāšu pārstāvjiem. Es eh, esmu Eiropas parlamenta Dienvidrietumu Balkānu delegācijas sastāvā, un tādēļ man šie jautājumi ļoti interesē. Un kā jau es teicu, mēs eh, ļoti regulāri runājam par situāciju Serbijā un eh, par vēršanos pret Ungāru etniskās minoritātes pārstāvjiem. Jāsaka, ka situācija ir uzlabojusies un eh, vardarbīgi incidenti ir kļuvuši retāki, bet jāsaka, ka joprojām uh, tiek eh, skatīta lieta tiesā, kas eh, šķiet ir diskriminējoša eh, attiecībā pret šajā lietā iesaistītajiem etniskajiem ungāriem. 2005. gadā tika izveidota um, ad hoc misija, kur vadīja Dorisa Pakas kundze, lai izmeklētu um, vardarbīgos incidentus vērstus pret uh, etniskajiem ungāriem. Uh, tālāk mums bija arī uh, publiskā uzklausīšana par etnisko ungāru situāciju, kas dzīvo Vojvodinā. Un es gribētu zināt, cik lielā mērā policija un citas tiesības sargājošās iestādes tiesas ir izmeklējuši šos incidentus. Un ko mēs varētu sagaidīt šajā jomā. Otrā lieta ir par samierināšanos starp Ungāriem un Serbiem. Nesenā tikšanās ar prezidentu, kuras ietveros tika pieminēti etnisko incidentu upuri, bija ļoti tāds pozitīvs pasākums, bet es gribētu eh, dzirdēt, vai ikdienas praksē arī reāli atspogļosies kādu uzlabojumu šai sakarā. Vai pie atbildības tiks saukti tie, kas ir pastrādājuši šādus etniskos noziegumus, un vai tiks eh, piešķirtas kompensācijas šo uz etnisko naidu balstīto noziegumu upuriem. Es nesen lasēju, ka Serbijas tiesa lēma par labu e, etnisko vāciešu lietā, kas bija kļuvuši par etnisko noziegumu upuriem. Tālāk jautājums ir par vlahu kopienu Eiropas parlaments. Nesen pieņēma rezolūciju attiecībā uz apdraudēto etnisko minoritāšu valodas aizsardzību. Vlahu valoda ir viena no šādām apdraudētajām minoritāšu valodām. Es esmu dzirdējis, ka uh, apmēram 300 tūkstošu vlahu kopienas uh, locekļi ir reģistrēti, bet viņi netiek atzīti kā etniskā rumāņu kopiena. Rumānijas etniskiem vlahiem ir savas atsevišķās etniskās padomes. Vai mēs varam sagaidīt kādu uh, uzlabošanos attiecībā uz vlahu kopienu, vai viņi varēs izmantot savu dzimto valodu, apgūstot izglītību, mm, publiskajā dzīvē un paužot savu reliģisko pārliecību. Tālāk jautājums par Kosovu. Mēs zinām, ka etniskie Ungāri Serbijā strādā pie tā, lai iz, sagatavotu savu reģionu autonomiju. Jāsaka, ka daļēji šis process jau ir izgājis cauri nacionālajām etniskajām padomēm eh, Sekojot eh, serbu autonomijas, piemēram, Kosovas ziemeļos, eh, varbūt arī Vojvodinai varētu piešķirt tādu pašu autonomijas eh, risinājumu. Vojvodina ir patiešām multietnisks reģions. kas kādreiz bija daudz bagātāks uh, Um, tīri no etniskās daudzveidības viedokļa. Jāsaka, ka daudziem cilvēkiem nācās pamest šo reģionu, bet uh, šī reģiona autonomija varētu garantēt vismaz Ungāru etniskās minoritātes dzīvošanu. Es varētu sniegt piemēru par Rumāniju, jo Rumānijas valdība ļoti atklāti izteicās uh, par Serbiju, un viņi atteicās piekrist lēmumam par uh, Serbijas um, statusu uh, kā valstī, kas uh, gatavojas iestāšanās sarunām. Mūsu komiteja, Kukan kungs, Lohbīlers kundze, e, mēs esam gatavi strādāt kopā, lai uzstātu uz to, ka etnisko minoritāšu tiesības tiek ievērots, ka tiek atrasts mierīgs risinājums situā, etnisko minoritāšu situācijai Serbijā, vēl pirms Serbija kļūst par uh, Eiropas Savienības dalību valstu, jo mēs zinām, ka Serbijā pastāvīgi ir problēmas, mēs zinām, ka problēmas pastāv pat dalību valstīs, un tādēļ, es domāju, pirms mēs piekrītam Serbijas pie, iestāšanās Eiropas Savienībai, mums šīs problēmas ir jāatrisina. Paldies Tukiškungam! Es gribētu lūgt visus kolēģus, kas pieteikušies debatēm, izteikties uh, īsi un kodolīgi. Buzičs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es centīšos izteikties īsi un kodolīgi. Lai arī sagatavoju savu paziņojumu horvātu valodā, es saprotu, ka tulkojuma nav, bet viss kārtībā, es varu runāt arī angliski. Dārgie kolēģi, es esmu pateicīga par iespēju uh, runāt par horvātu etnisko minoritāti Serbijā. Un es gribētu norādīt tikai uz dažiem svarīgiem aspektiem saistībā ar horvātu minoritāti Serbijā. Es ļoti rūpīgi klausījos, ko teica Kukan kungs, un es uh, pilnībā respektēju, ko jūs teicāt. Un jūs teicāt, ka tiesiskais pamats ir labs, bet īstenošana atpaliek. Jūs teicāt, ka Vojvodinas reģions ir um, tāds progresējis. Jāsaka, ka lielākā daļa horvātu, kas dzīvo Vojvodinā, nepiekristu šādam apgalvojumam, bet es esmu gatava arī uh, pamatot uh, manis teikto ar konkrētiem faktiem. Bet Vispirms gribētu norādīt uz to, ka horvātu minoritāte nav pietiekami pārstāvēta eh, reģionālajās un vietējās pārvaldes struktūrās, kā arī nacionālajās pārvaldes struktūrās. Otrakārt, kas ir jo īpaši svarīgi, ir tas, ka minoritāšu tiesības netiek realizētas izglītības jomā. Tā kā es pati esmu darbojusies izglītības jomā visu savu profesionālo dzīvi, es zinu šo jautājumu ļoti detalizēti. Es zinu, piemēram, tādu vietu Sota pie šīdas, tur dzīvo apmēram 40% horvātu, un ir pietiekam daudz skolēnu, lai varētu izveidot skolu, bet nekas netiek darīts. Skolu direktori neļauj importēt mācību grāmatas horvātu valodā no Horvātijas. Piemēram, pagājušajā gadā es lasīju, ka šādas grāmatas bija pieejamas tikai pirmo četru klašu skolēniem. Bet pamatskolas un vidusskolas skolniekiem eh, šādu mācību grāmatu horvātu valodā nebija. Es uzskatu, ka tas nav pieļaujami. Un trešā lieta, ko es grib, kura, kam gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir uh, šī mākslīgā sadalīšanas apakšetniskajās grupās, kas tiek uh, ne tikai veicināta, bet piespiesta uh, no Maticas Sapskas un Sanu puses, gan uh, izglītības iestādēs, gan augstskolās. Un es gribētu aicināt jūs e, šos trīs jaut, šiem trim jautājumiem pievērst uzmanību. Un jāsaka, tiešām esmu norūpējusies par to, kas notiek izglītības jomā. Uh, Esmu bijusi Subotņicā un uh, biju ar saviem draugiem profesoriem tur uh, veselu nedēļu, un es tikos ar Ungāriem un Horvātiem, un es gribētu pateikties par šo iespēju, un es ļoti ceru, ka kāds no delegācijas mani dzird kā eh, arī es gribētu teikt, ka es pilnībā piekrītu godājumam profesoram no Budapeštas, un es ticu, ka man kolēģi no Serbijas eh, dzirdēs manu aicinājumu, un es jums pateicos par to. Paldies! Jā, būs iespējas vēlreiz pēc tam eh, pievērsties šādām debatēm, jo, nu, tad, kad tiek gatavot ziņojums, pēc tam vienmēr parasti ir arī debats. Plankovičs kungs. Thank you very much. Madam Chair. Paldies priekšādātāji. Arī es esmu jaunais delegāts no Horvātijas šajā delegācijā un tāpēc gribu piedalīties šais debatēs un gribu pirmām kārtām paust tādu vispārēju un konsekventu atbalstu uh, no Horvātijas puses eh, attiecībā uz Serbijas centieniem virzīties Eiropas virzienā. Mūsuprāt, tas ir svarīgi visu reģionu stabilitātei, demokrātijai, labām kaimiņa attiecībām un, protams, arī tāpēc, lai varētu pabeigt iestāšanās procesu, paplašināšanās procesu attiecībā uz Dienvidu Austrumu Eiropu. Ko var piemetināt? Nu, varbūt tie ir tāda politiska piezīme, kas, manuprāt, papildina Bušičs kundzes teikto attiecībā uz minoritātēm Serbijā. Uh, kur pārsvarā debatēs tika runāts par Ungārijas etnisko minoritāti, bet ir jau ļoti daudz arī citas minoritātes. Uzmanīgi lasīja komisijas progresa ziņojumu, kā arī parlamenta ziņojumu par progresu Serbijā. Un domāju, ka mums varbūt vajadzētu atzīmēt arī divpusējo kontaktu pastāvēšanu attiecībā uz mazākumu tautību aizsardzību gan juridiskā, gan politiskā ziņā. Un te gribētu norādīt, ka pastāv divpusējs nolīgums par minoritāšu aizsardzības ar Horvātiju un Serbiju. Nu, tas jūs informācijai Horvātijā šodien no 151 parlamenta deputāta astoņas vietas ir rezervētas eh, mazākumu tautību pārstāvjiem. No šiem astoņiem, no astoņām vietām trīs paredzētas serbiem un piecas citām. Uh, mazākumu tautībām. Nu, tā tad varbūt skaitliski šo parlamenta vietu skaits nav, bet astoņas tomēr ir rezervētas mazākumu tautību deputātiem. Šai nolīgumā tika pausta politiskā griba no Horvātijas un Serbijas puses, šādā veidā dot signālu Serbijas varas iestādēm, ka lūk ir droša pārstāvība Serbijas uh, Um, pārstāvjiem, tā un tā vajadzētu būt arī šāda veida um, vietām rezervētām uh, Horvātijas mazākumtautībām, bet šī prasība nav izpildīta. Tāpat laikā Serbijā, protams, uh, ir horvāta etniskā minoritāte un, š, un ir horvāta etniskā minoritāte pārstāvēt parlamentā, bet caur citām politiskām grupām, nevis atsevišķi lūk, kā minoritāšu pārstāvi. Un tāpēc es domāju, ka varbūt tas varētu būt tāds jautājums, ko būtu vērts apskatīt plašākā mērogā, tad, kad komiteja un komisija gatavos tālākus ziņojumus, ir īpaši attiecībā uz Serbijas um, iestāšanās ambīcijām. Uh, Un, ja tiks runāts par pamatiesību sadaļu un divpusējām un starptautiskām saistībām, kas attiecas uz mazākumtautībām. Visādi citādi parakstos zem visu, ko teica Bušičs kundze. Paldies! Turpina priekšādātāja tagad Iļičēva kungs. Tu smetam za mnogo važni. Prvu podkrepjam na... Paldies priekšādātāja. Ir divi elementi, ko skat par īpaši svarīgiem. Gribu pirmām kārtām paust atbalstu kukana secinājumiem, sakot, kurš teica, ka situācija uzlabojas, tas tiešām ir acīm redzami. Nedrīkstam būt pārāk kritiski ņemot vērā, ka situācija cilvēktiesībās un mazākumtiesībās uzlabojas, un tas notiek konstanti. Tāpat laikā gribu nu, nedaudz tomēr precizēt situāciju. Šis uzlabojums nereti seko līdzi uh, dažādiem politiskiem notikumiem. Tas nav uzlabojums eh, pašos pamatos, bet gan tāds uzlabojums, kas drīzāk ir formāls. Nu, piemēram, eh, Piemēram, eh, pasu piešķiršana tiem, kas dzīvo Serbijā un kas ir Rumānijas mazākuma tautības pārstāvi, uh, Un tāpat arī citu mazāk mutātību pārspēru, kuram šīs pasas eh, tiek piešķirtas, eh, nu, tās nodrošinās šīs attiecīgās valstis. Un tas ir jāsaka tāds pavisam formāls pasākums ir ārkārtīgi svarīgi, lai minoritātes būtu e, pārliecināts un varētu līdz ar to nu, pārliecināt stāties pretim vairākumiem, tātad pamatnācijai, bet jā, šī uzticēšanās, kā šī paļāvība, kā šo e, patstāvību var veicināt. Un jāsaka, ka Serbijas gadījumā atbildi ir ļoti sarežģīta. Es domāju, ka iesākumā tomēr vajadzētu uzlabot saziņu starp eh, šīm etniskajām minoritātēm un pamatnāciju, varbūt veidojot, piemēram, kaut kādu Eiropas universitāti. Esmu Bulgārijas deputāts un es esmu trīs reizes uzdevusi jautājumu par to, ka nepieciešams uh, piedāvāt arī bulgāru valodu attiecīgajās eh, pilsētās, kur ir šī minoritāte. Tas nav tāds ļoti būtisks jautājums, bet tas ir jautājums, kas eh, varbūt neliels. Mēs runājam par eh, mācību grāmatām šais skolās. Bet esmu šo jautājumu trīsreiz uzdevis Serbijas parlamenta delegācijām, un pirms trim dienām run, Serbijas prezidents runāja ar Bulgārijas uh, E, prezidentu un paudu pārsteigumu, ka šāda problēma ar skolām mācību grāmatām pastāv. Nu, manuprāt, tas liecina par komunikācijas trūkumu vai politiskās gribas trūkumu, vai arī tā vienkārši ir rupja nevērība. Es saprotu, ka tā ir tāda pavisam neliela dzīve, bet tas skar pilsoņu ikdienas dzīvi, un galu galā šāda veida komācijas trūkums arī apdraud minoritāšu pašpaļāvību šai valstī Un es domāju, ka tad, kad spriedīsim par šo ziņojumu, mēs nedrīkstam aizmirst šādas arī mazas detaļas, it kā šķietam, bet tāpat laikā mums, piemēram, ir e, jāskatās uz, e, nu, Kosovu un Kosovas ziemeļiem kā piemēru, varbūt tiešām Vojvodinas statusa jautājums ir risināms, kas attiec uz Albāņiem un Serbiem Kosovā. Mm, tas varētu būt aktuāli. Varu dot, lūk, nu šādus pavisam mazus piemērus, bet no tiem varam izdarīt vispārīgus secinājumus, un tad varbūt uh, viss šis tālākās sarunas būtu vēl daudz veiksmīgākas, un situācija uzlabotos arī tālāk. Paldies, Ilčev kungam. Tātad. Uh, eh, man arī bija trīs jautājumi, bet es vienkārši tad tos neuzdošu, jo tikai gribēju pievienoties delegācijas pārstāvim, sakot, ka man ļoti interesē eh, Romu situācija, varbūt par to varat pastāstīt vairāk, un varbūt Nu, varam arī īsi vēl uzklausīt ārējās darbības dienestu. Mums diskusijā šorīt bija, vakar bija par atpakaļ uzņemšanu un eh, imigrantiem, un tika vakar teica, ka Serbija nav droša atpakaļ nosūtīšanas valsts. Un es gribētu, tāpēc varbūt arī jums vajadzētu, ja ne tagad, varbūt varat vēlāk rakstiski atbildēt uz šo jautājumu, ko jūs domājat par šo jautājumu. Bet viena lieta, kas mūsuprāt ir ļoti steidzama, eh, 28. septembrī Belgradā tiks rīkots gay prides, LGBT personas, tātad izies gājienā. 2011. un 2012. gadā Belgradā šī parāda tika atcelta, neskatoties uz to, ka dalī, es dalībvalsts uzstāja, ka tā būtu vajadzīga. Nu, varbūt jūs varat arī par to mazliet pieskarties, parunāt savos komentāros. Bet, nu, lūkšu jūs tomēr izteikties īsi, precīzi, lakoniski. Nu, tā tad, lūk, Patriks Pakē no paplašināšanās ģenerāla direktorāta un ārējās darbības dienas Terubicas kungs šeit runās. Runājiet, lūdzu, īsi. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šajā ļoti interesētajā viedokļa apmaiņā. Mēs eh, priecājamies, ka komiteja grasās apmeklēt Serbiju šajā ļoti svarīgajā mirklī, vēsturiski svarīgajā mirklī, jo Serbija ir uzsākusi sarunas, lūk, jūnijā par iestāšanos. Un mēs pilnīgi noteikti liekam aiz auss visas tās pavisam konkrētās bažas un problēmas, ko jūs pieminējāt šodien. Mēs to visu tiešām uzmanīgi piezīmējam. Gribam uzsvērt, ka cilvēktiesību situācija un minoritāšu aizsardzība Serbijā pilnīgi noteikti viens no galvenajiem tematiem, kas ir ļāvis mums eh, uzsākt sarunas ar Serbiju, jo tiešām uzlabojumi šeit ir. Un, protams, mēs turpinam vērot notikumus. Nav jau tā, ka tagad, kad sākušās iestāšanās sarunas, mēs pēkšņi vairs neuzraudzīsim šo situāciju. Nē, nē, nē, gluži otrādi Vakar un šodien sākām tiesību aktu pārbaudu 23. sadaļā un pamatiesības Serbijas kontekstā ir viens no ļoti svarīgiem jautājumiem. Tāpat arī gribu aicināt deputātus apskatīt mūsu nākamo progresu ziņojumu. Tas būs pieejams 16. oktobrī un tas var ļaut jums sagatavoties šim Serbijas apmeklējumam. Uh, Gribēju tikai vēl paust piekrišanu šai vispārējai vēstī, ko šķiet teica priekšādātājs Kukans par šo nepieciešamo līdzsvaru, respektīvi, ir ļoti būtiski sasniegumi tādus pamata, cilvēku pamatiesību aiz, un minoritāšu aizsardzības blokus, e, nu, tādi ir izveidoti, šie galvenie tiesību akti ir izstrādāti, pieņemti, bet no otras puses, lūk, ir šis problēma jautājums par tiesību aktu īstenošanu. Un tomēr pirmām kārtām Serbija ir paudījusi, paudus apņemšanos rīkoties, un pagājuši gadu vairāk kārt eh, tas tika atkārtots, un te gribu minēt divas lietas. Pirmkārt, lūk, jaunā preddiskriminācijas stratēģija, kas tika pieņemta jūnijā, šobrīd viņi strādā pie rīcības plāna, un ceru, ka viņi arī ņems vērā, piemēram, mūsu un jūsu komentārus. Uh, Otram kārtām arī, piemēram, naids tiek uzskatīts tagad par vainu pastiprinošu apstākli eh, kriminālu lietu izmeklēšanā, un tas ir tāds papildus instruments, kas ļauj mazināt etniskās, um, etniskos konfliktus. Nu, tagad mēs, protams, kā jau teicu, uzsversim arī virkni izaicinājumu, protams, tiesību aktīstenošana viens no tiem. Te gribētu teikt, ka Te ir e, problēma arī ar finanšu resursiem. Atsevišķos jūs minētojos reģionos, perifērijā, tātad nomaļākās vietās, tas ir ļoti aktuāls jautājums, un arī, tā, arī mēs tāpēc mudinām Serbijas varas iestādes izstrādāt sociāla-ekonomiskās attīstības stratēģijas dienvidienu, dienvidu austrumu reģioniem, kur ir ļoti daudz reģionu, kas ir atpalikušāki izaicinājumu vidū tāpat arī ir 2014. gadā paredzētās vēlēšanas šīm uh, etnisko minoritāšu padomēm. Tas ir pavisam jau drīz. Tas ir tas izaicinājums, kas vienlaicīgi piedāvā arī lielisku iespēju šīm varas iestādēm no jauna apliecināt to, ka viņi vēlas ievērot 2009. gada tiesību aktā noteiktos mērķus. Mm -hmm un savukārt minoritātes var izmantot šīs vēlēšanas savā labā un veidot labāku komunikāciju, labāku saziņu ar uh, varas iestādēm. Nu, tad, tad tas varētu būt tāds uzticības celšanas uh, pasākums kopumā. Un visbeidzot, nevaram uh, runāt, protams, par pilnīgi visiem jautājumiem, bet par romiem runājot, tas ir bijis te esam redzējuši no Serbijas puses tādu ļoti proaktīvu pieeju, ļoti visaptvarošu stratēģiju izstrādāta 2011. gadā, divi rīcību plāni jau, eh, ka, kas tiek īstenot, un esam redzējuši arī konkrētus rezultātus. Nu, protams, rezultāti nav perfekta situācija, tomēr tāpat laikā uzlabojas un būtiski uzlabojas. Gribu tikai minēt vēl vienu lietu par Vojvodinu runājot, kad jūs apmeklēsiet to, tad jūs redzēsiet, ka finanšu situācija ir ļoti atšķirīga. Galvenais rādio un televīzijas kanāls Vojvodinā nu, šobrīd sastopas ar finanšu grūtībām, un tam var būt ļoti katastrofāls efekts uz plašiņš līdzekļiem, kas raida minoritāšu valodās. Tāpēc mēs esam informējuši Serbijas varas iestādes par šo situāciju. Thank you. Ms. Paldies. Pakeikungs, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. <clears throat> On behalf of the external... Paldies. Es runāšu ārējās darbības dienesta vārdā priecājos, ka uzaicinājāt mūs uz šo pasākumu un pirms, tieši pirms lūk delegācija gracās doties uz Serbiju. No paša sākuma var teikt, ka komisija ļoti cieši sastrādājas, būtiski roku rokā sastrādājas ar Serbiju, nu, galvenokārt strādājot pie ar paplašināšanu saistītām reformām, un tāpēc varbūt atkārtošos zināmā mērā tajā, ko teica eh, mans kolēģis no komisijas grib pievērsties trim punktiem. Pirmkārt, pašreizējais politiskais fokus pilnīgi noteikti ir uz 3. novembra municipālajām vēlēšanām Kosovā. Mēs atzinīgi vērtējam centienus no abām pusēm, gan no Serbijas, gan no Kosovas puses, tātad šos centienus uh, veicin, panākt to, ka vēlēšanas tiek norit veiksmīgi. Tas, protams, tās būs pirmās pašvaldību vēlēšanas Kosovas ziemeļos. Otram kārtām, ko gribu teikt, e, kāds jau teica, ka ir uzsākts. E, tik, 4. septembrī stājās spēkās partnerības asociācijas nolīgums, un mēs, protams, e, noturēsim padomu šai kontekstā 21. oktobrī. Tā būs arī lieliski iespēja, kad pārskatīt progresu no līguma īstenošanā un apspriest pēdējos svaigākos notikumus. Un trešais, ko gribu teikt, ir lieta, ko jūs pieminējāt, respektīvi šis eh, geju praids, jeb, eh, nu, geju parādu par šo svētdienā. Nu, Belgradā ir ļoti aktīvi rīkotas kampaņas, tas jau kopš pagājušā gada. Uh, norisinās pašreizējā vēstnieka darbības paspārnē, Devisena paspārnē tiek darīts viss, lai šāda parāda varētu norisināties, lai būtu tai atbalsts, lai cilvēki, cilvēki tiktu informēti par to, un esam pārliecināti, ka šī parāda notiks šos svētdien. Paldies! You, Mr. Pribica. And now... Paldies, Pribicas kungs! Domāju, ka ekspertiem tagad būs grūti izteikties īsi, bet es tomēr jūs aicināšu mēģināt to darīt, atbildot tikai uz konkrētajiem uzdotajiem jautājumiem. Trīs minūtes katram varbūt. Paldies priekšādātāji. Tas nebūs vienkārši. Centīšos eh, visiem spēkiem. Viens jautājums, kas tika uzdots attiecībā uz īstenošanu. Gandrīz visi eh, runātāji pieminēja, ka īstenošana rada problēmas. Neuzskatu, ka īstenošana būtu ļoti sliktā stāvoklī, bet, protams, ir daži trūkumi. Piemēram, pastāv noteikumi par eh, daudzvalodu administrāciju pašvaldībās, kur uh, dzīvo ievērojams minoritāšu skaits, piemēram, Vojvodinā. Šie noteikumi ir spēkā, taču, lai šos noteikumus varētu īstenot, ir vajadzīga darbā pieņemšanas politika, kas ļautu pieņemt darbā cilvēkus, kuri pārzina ne tikai serbu valodu, bet arī kādu citu valodu, vienu no minoritāšu valodām. Vai arī eh, vismaz vai papildus būtu vajadzīgi valodu kursi šiem cilvēkiem. Bez šāda veida darbā pieņemšanas politikas, bez eh, centieniem mēģināt nodrošināt, lai šajos darbos strādātu cilvēki, kas runā vairāk nekā tikai vienā valodā, tas viss paliek tikai uz papīra. Tas ir viens no īstenošanas eh, punktiem. Uzskatu, ka īstenošana saistās arī ar eh, Vojvodinas radio un televīziju. Arī jūs to pieminējāt. Uzskatu, ka šī problēma ir ļoti smaga. Uh, Šeit nav runa tikai par minoritāšu valodu, te ir runa arī par serbu valodu kā tādu. Šeit ir runa par Vojvodinas radio un televīzijas finansēšanu. Šīs jautājums nav atrisināts un risinājums nu dien ir vajadzīgs. Mums ir arī līdzīga situācija attiecībā uz jauno plašsaziņas līdzekļu uh, likumprojektu. Šo likumprojektu minoritātes ir ļoti kritizējušas. Šajā projektā ir paredzētas iespējas lielākai privatizācijai, kas kopumā varētu būt pozitīvi, bet eh, minoritāšu aspektā tas, diemžēl, nenotiks pats par sevi. Nav tādu pie minoritātēm piederošu uzņēmēju, kas varētu izveidot Slovāku, Ungāru vai Horvātu uh, plašsaziņas līdzekli, kurš varētu pats sevi uzturēt. Protams, ka ir vajadzīgi papildu līdzekļi. Pašreizējā projektā, diemžēl, nav apmierinoši risinājumi šai problēmai. Šeit nav runa par realitāti, ir runa tikai par projektu, bet to vajadzētu ņemt vērā un par to vajadzētu uztraukties. Protams, minoritātēm ir arī pašnoteikšanās tiesības, pašpārvaldes tiesības plašsaziņas līdzekļu jomā, kultūras jomā. Domāju, ka šī problēma ir risināma un tā ir jāatrisina. Tāpat ir arī daži īstenošanas jautājumi, kur īstenībā nāktu par labu palīdzību no Eiropas puses. Nesen sanāksmē par Romu tiesībām uzzināju par sekojošo. Pasākumi, kas paredz pozitīvu diskrimināciju attiecībā uz romiem, un te ir runa par romiem, kas vēlas iestāties universitātēs. 200 vietas tiek nodrošinātas neskatoties uz rezultātiem. Jā, šī ir tāda pozitīva rīcība, uzskatu, ka tas ir labi, bet Romu aktīvisti radīja satraukumu šajā eh, konferencē, ka apmēram 90 pie romiem nepiederošie izmantoja šo iespēju. Viņi apgalvoja, ka viņi pieder pie romiem un viņus pieņēma universitātē. Šī ir ļoti sensitīva, dziļa problēma. Kā izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas? Kā nodrošināt eh, cilvēktiesību principu ievērošanu? Šis jautājums nav vienkāršs. Taču uzskatu, ka Šis ir jautājums, kur varbūt viedie Eiropas prāti mums varētu palīdzēt. Tas nav vienkārši. Esam saskārušies ar dažādām īstenošanas problēmām. Nu labi, man tagad vairs nav daudz laika. Nezinu, vai varēšu atgriezties pie citiem jautājumiem. Nu, paldies! Domāju, ka gatavojot šo vizīti, būtu labi, ja jūs varētu atbildēt uz dažiem jautājumiem rakstveidā. Mēs tad varētu sagatavot mūsu kolēģis no mm, cilvēktiesību apakškomitejas. Dod vārdu tagad Duroviču kungam. Centīšos izteikties īsi, pieminēšu tikai divus jautājumus. Tātad pirmais - īstenošana, un daudzkārt es varētu pat eh, piekrist šim faktam, ka uh, pastāv politiskā griba īstenot šos likumus, kas jau ir pieņemti, bet daudzos gadījumos trūkst resursu un kapacitātes. Piemēram, valdības aģentūrai, kas strādā pie cilvēktiesībām un minoritāšu tiesībām, nav vajadzīgās kapacitātes, lai tā varētu izpildīt visus savus uzdevumus. Tā būtu jāstiprina. Otrs jautājums attiecas uz plašsaziņas līdzekļu likumiem un jauno likumprojektu. projektu jaunais likumprojekts ir tāds problemātisks risinājums. Jauni tiesību akti ir vajadzīgi, tāpēc, ka ir jāatrisina konflikts starp tiesību normām par mediju privatizāciju un par minoritāšu informēšanas nodrošināšanu. Ir jārod risinājums, lai varētu nodrošināt informāciju minoritāšu valodās bet nevar to darīt eh, tikai ar tādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas eh, nodarbojas ar pārraidīšanu vai ziņu nodrošināšanu minoritāšu valodās. To vajadzētu vēlreiz izpētīt, vajadzētu paskatīties, kas notiks ar mēdīju likumu, un ir arī svarīgi saglabāt to kā vienu no konkrētiem posmiem, uh, konkrētiem mērķiem šīs problēmas risināšanā. Tā būtu daļa no skrīninga procesa un vēlāk arī ļautu mums kontrolēt šajā jomā panākto progresu. Tagad par Ungāru minoritāti. Jā, varu piekrist, ka visi ziņojumi mums vēsta, ka pēdējo mēnešu laikā incidentu skaits ir sarucis un situācija noteikti atšķiras no 2005. gada situācijas. Paldies! Tagad eh, mūsu uzklausīšana ir noslēgusies, bet, kā jau es minēju, mēs noteikti dosimies uz Serbiju un pēc tam arī gatavosim attiecīgu ziņojumu. Noteikti būs iespēja uzdot jautājumus un arī uzklausīt Serbijas valdību. Lubhandiča kungs, vēstnieka kungs, parlamentā mums ir tādi noteikumi, ka, ja vēstnieks vēlas izteikties, mēs viņam dodam vārdu, bet tikai uz trīs minūtēm. Vai jūs vēlaties izmantot šo iespēju? Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos jums pateikties par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Es vēlētos pateikties arī Kukana kungam un visiem, prezidija sēdošajiem par diskusijām šeit Eiropas parlamentā. Šīs diskusijas ir patiešām interesantas. Noteikti, ka ņemsim vērā visus komentārus, kas tika izteikti. Kā jau varējām dzirdēt eh, no stāstītā, Serbija neskatoties uz uh, Eiropas padomes un dažādu institūciju, tā skaitā Eiropas komisijas izteiktajām piezīmēm par uh, mūsu normatīvajiem aktiem, mēs cenšamies uzlabot minoritāšu tiesības. Serbija ir multietniska, multikulturāla valsts, un neskatoties uz dažādiem konfliktiem un kariem, tā ir, cent... tā ir izdevies saglabāt savas sabiedrības sastāvu, un tā arī to turpina darīt. Esam ļoti priecīgi, ka mēs varam tagad uzsākt konkrētas sarunas ar Eiropas Savienību, ar tās dalību valstīm un komisiju par dalību Eiropas Savienībā. Kā jau jūs dzirdējāt, mēs sāksim tieši ar tieslietu un cilvēktiesību jautājumiem. Šie jautājumi noteikti tiks detalizēti apspriesti šeit eh, tuvākajā laikā. Protams, ir jāņem vērā Serbijas un Balkānu sabiedrības konteksts. Mēs ciešam no ekonomiskās krīzes. Tas nav saistīts tikai ar mūsu sabiedrību, taču tas noteikti ietekmē visu situāciju, tā skaitā minoritāšu stāvokli. Es vēlētos uzsvērt, ka mūsu minoritāšu nacionālo padomju stāvoklis norāda, ka ir apmēram 329 dažādas mācību grāmatas minoritāšu valodās, kas tiek izmantotas Serbijas skolās. Un, ja mēs runājam par politisko sistēmu, vēl kāds skaitlis, ko vēlos pieminēt, mums ir apmēram 50 partijas, kas ir saistītas ar minoritātēm, un tām ir īpašas pārstāvības tiesības īpaši sliekšņi politiskajā sistēmā. Diemžēl etniskā situācija nav perfekta mūsu reģionā. Tiek runāts arī par divpusējiem līgumiem un par aizsardzību. Mēs to noteikti atbalstām. Mēs ļoti augstu vērtējam Horvātijas valdības centienus īstenot eh, tās normatīvos aktus. Nesen tika runāts par serbu valodas izmantojumu, bet mēs varam redzēt, ka dažkārt tas ir ļoti sarežģīti, īpaši, ja runa par ekstrēmistiem un šovinistiem. Tāpat arī es vēlētos norādīt uz Serbijas valdības centieniem Romu tautas labā. Tas jau tika pieminēts un tā kā man nav atvēlēts tik daudz laika, es neiedziļināšos konkrētos skaitļos. Domāju, ka Ungāru vai Rumāņu minoritāšu situācija kopumā ir uzlabojusies. Noslēgumā vēl pāris vārdu par e, jūsu jautājumu par geju praidu. Belgradā noteikti būs e, geju praids. Tas tiek darīts katru gadu, un arī prominences eh, no politiķu vidus ir paziņojušas, ka eh, viņi piedalīsies šajā parādē. Taču, protams, vēl ar vien ir jautājums, vai šādā atklātā parādē būs vajadzīgais drošības līmenis. Policija centīsies eh, nodrošināt, lai visi dalībnieki būtu drošībā. Jebkurā gadījumā parāda tiks organizēta, un valdība ir apņēmusies nodrošināt visiem, kas to vēlas iziet ielās. Paldies, vēstnieka kungs, un cerams, ka jūs varēsiet ierasties pie mums arī tad, kad mēs izskatīsim ziņojumu par mūsu vizīti Serbijā. Liels paldies Kukana kungam, es atvainojos arī Bērmana kungam, kurš tik ilgi gaida, līdz tiks izskatīts viņa punkts. Došu vārdu arī Kazaka kungam. Oui, Kazak va venir, oui. C'est parfait. Thank you. Oui, il est bon. Non, unfortunately not. Mr. Valdera and Kukan. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Sorry. Thank you. Okay, dear colleagues. Godājumie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu turpināsim ar mūsu darbu kārtību. Nākamais devītais darba kārtības punkts mūsu šīs dienas sanāksmes darba kārtībā ir nefinanciāls un daudzveidības informācijas atklāšana noteiktos lielos uzņēmumos un koncernos. Šis ir mūsu apakškomitejas gatavots atzinums. To gatavo Tīs Bermans no sociāldemokrāta grupas. Atbildīgā komiteja ir juridiskā komiteja. Šeit ir runa par 4. padomas direktīvu 1978. gads 25. jūlijas, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem. Uh, Tās saskaņo dalību valstu nosacījums attiecībā uz uzņēmumu un uh, sabiedrību var ierobežot atbaldi, atbildību ikadējiem pārskatiem. No 1993. No 83. līdz 2006. gadam ir gatavoti vairāki grozījumi šajā direktīvā. Tiek runāts par dažādu veidu informāciju, tā skaitās attiecībā uz vīdi un sociālo atbildību. Uh, kurai arī ir jābūt iekļautāji izk, ab, igadējos pārskatos, jo tas var uzlabot uzņēmumu pārvaldības sistēmas. Neskatoties uz to, uzņēmumi šādu nefinanciālu informāciju sniedz ļoti maz, tikai 6% no lieliem uzņēmumiem sniedz nefinanciālu informāciju katru gadu. Tieši tāpēc ir ļoti grūti izvērtēt šo uzņēmumu pārvaldību un cilvēktiesību politiku, kā arī veidus, kā šie uzņēmumi cenšas to uzlabot. Šis priekšlikums cenšas uzlabot šo situāciju. Atzinuma projekts labo komisijas tekstu trijos gadījumos. Lūdzu, atcerieties, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 12. oktobris 2012. dienā. Es gribētu izmantot izdevību atgādināt tām grupām, kas vēl to nav darījušas, informēt sekretariātu par savu, saviem ēnu referentiem, kas būs ēnu referenti. Tagad es vēlētos dot vārdu Bermana kungam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar savu atzinuma projektu. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad lielākā daļa no apmeklētājiem ir devušies prom. Mēs varam izklāstīt tulkiem atzinumu, ko mums ir izdevies sagatavot. Nu, ir arī daži citi cilvēki, kas mūs uzklausīs. Uzņēmumu nefinanciālā informācija. Jūs ļoti pareizi minējāt, ka tikai 6% no lieliem uzņēmumiem atbilst šim principam, proti piekrīt, ka nefinanciāla informācija ir pietiekami vērtīga, lai to atklātu ikgadējos pārskatos. Par to ir spriest dažādos līmeņos, ir dažādas rekomendācijas, tiek izstrādāti standarti, ANO, eh, ECO un starptautiskās darba organizācijas eh, mērogā. Tieši tāpēc eh, Eiropas Savienībai vajadzētu būt šīs uh, kustības eh, galvkalī. Tas ir mūsu interesēs, tas ir attīstītās pasaules interesēs nodrošināt, ka mēs eh, panāksim cilvēktiesību vīdes standārtus, sociālās drošības standārtus. Panāksim, lai šie standārti tiktu piemēroti visā pasaulē. Ja mūsu uzņēmumiem Eiropā ir jāpielāgojas standartiem, kas nav ievēroti citā, citās vietās pasaulē, tad tā būtu negodīga konkurence. Mēs gribam panākt, lai vienādi standarti tiktu piemēroti visur. Tas ir visu pilsoņu interesēs, tas ir arī resursu saglabāšanas interesēs, mūsu visu interesēs, atklāt sakot tikai 29 no 42 tūkstošiem lielāko Eiropas uzņēmumu sniedz nefinanciālu informāciju. Šīs informācijas kvalitāte ir ļoti atšķirīga, līdz ar to ir grūti salīdzināt šos uzņēmumus savā starpā. Visvairāk šāda informācija interesē pilsoniskai sabiedrībai, bet, protams, arī investoriem. Tādiem investoriem, kas uh, nevēlas, lai viņu investīcijas e, tiktu saistītas ar kaut kāda veida morāles trūkumu. Protams, pienākumi arī ir ļoti atšķirīgi Eiropas Savienībā, līdz ar to uzņēmumiem ir ļoti grūti saprast, kuri pienākumi tieši ir jāizpilda. Eiropas parlaments, kā jau jūs minējāt, ir publicējis divas rezolūcijas par šo jautājumu. Komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu direktīvai, un tas ir ļoti labs sākums. Lielākiem uzņēmumiem tiks uzlikts pienākums sniegt nefinanciālu informāciju par vidi, sociālajiem jautājumiem, nodarbinātību, darbinieku tiesībām, cilvēktiesībām un korupciju. Taču te sāku mazliet uztraukties. Šis pienākums tiek uzlikts tikai tādiem uzņēmumiem, kur ir vairāk nekā 500 Eh, darbinieku un eh, kur brutto apgrozījums ir 40 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka tas attiektos uz 18 tūkstošiem firmu. Tas ir daudz mazāk nekā 42 tūkstoši firmu, kuras varētu uzskatīt par lielākajiem nodarbinātājiem Uh, Eiropas Savienībā. Šī definīcija tiek piemērota visur Eiropas Savienībā. Tas būtu pirmais grozījums, ko es gribētu ieviest. Proti, mums vajadzētu piemērot vienu un to pašu definīciju lieliem uzņēmumiem. Tātad, proti, šeit ir runa par lieliem uzņēmumiem, kur ir vairāk nekā 250 darbinieku, eh, bilance sastāda 35 miljonus un bruto apgrozījums ir vairāk nekā 17,5 miljoni. Tas nozīmē, ka mēs varētu piemērot tādus pašus standartus kā citās direktīvās. 78. gada 4. padomas direktīva 78 šķērsvīta 660 min tieši šādu definīciju. Mēs vēlamies, lai šī definīcija parādītos arī pārējās vietās, kur ir runa par šiem jautājumiem. Vēl kāds grozījums, ko mēs vēlamies ieviest, par nefinanciālu informāciju vajadzētu ziņot obligāti arī par visu ražošanas ķēdi un vajadzētu šeit ietvert arī apakš uzņēmējus Ņemot vērā pašreizējo situāciju ekonomikā, kur apakšuzņēmēja izmantošana ir ļoti bieža parādība, kur viens uzņēmums nevar paveikt visu darbu, vajadzētu nodrošināt caurdzamību visā ražošanas ķēdē. Vēl kāds grozījums attiektos uz riskiem, kurus darba devējs uzņemas savā ikgadējā pārskatā. Šos riskus vajadzētu attiecināt ne tikai uz pašu firmu, bet arī uz tās darbībām un attiecībām, kādas firmai ir ar varas iestādēm, ar citām firmām un tā tālāk. Kādi standārti tad ir jāpiemēro? Vai šeit ir runa par dalībvalstu likumiem, par nefinanciālas informācijas atklāšanu? Tas nozīmē, ka uh, būtu ļoti atšķirīgi pienākumi, kas darba devējiem ir jāizpilda. Es domāju, ka mums vajadzētu atteikties no šī vārda dalībvalstu. Mums vajadzētu šeit piemērot starptautiskus un Eiropas standartus. Tas nozīmē, ka tie būtu salīdzināmi un uzņēmumi zinātu, kas tām ir jādara, vienalga, kurā valstī tās darbotos. Šie ir galvenie grozījumi, kurus es vēlētos iesniegt Labprāt diskutēšu arī par citiem, bet tas būtu pagaidām viss, ko vēlējos teikt. Paldies, Bermena kungs! Tā bija tiešām ļoti kodolīga prezentācija, un tagad es gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Klāt ir tikai viens. Gžiba kungs, lūdzu. Džinkuja Barzo. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu Uh, ņemot uh, vērā šo īso uh, laiku, kas mūsu rīcībā ir bijis, lai varētu apspriest šo jautājumu apakškomitejā, un kā jau referents norādīja savā prezentācijā nu pat. Tad, kā Berman kungs teica, mēs eh, esam pieņēmuši divas rezolūcijas saistībā ar diviem komisijas paziņojumiem. Tostarp Tad komiteja paziņojumiem. Eh, viena ir tiesību komiteja un otra ir nodarbinātības komiteja. Es eh, domāju, ka ļoti svarīgi ir veidot šo uzticību uzticību attiecībā uz uh, to, ko pasākumiem, ko veids um, valstu valdības, ņemot vērā to krīzi, kas tika uh, radīta, bet šo krīzi tak radīja finanšu tirgus uh, dalībniekus. Un, uh, Eh, tā informācija, ko sniedz finanšu institūcijas, nav uh, pilnīga. Un šī informācija nenorāda arī uz eh, attiecīgo uzņēmumu darbības ietekmi un sekām. Piemēram, tekstilu uzņēmums mēs, mēs zinām, ka mm, nesen Magdešā notika negadījums, kā rezultātā gāja bojā tūkstošiem darbinieku, un šī tekstila, šis tekstila uzņēmums realizēja savu produkciju arī Eiropā. Un, piemēram, Pakistānā pēc um, Gomešas kundzes um, ziņojuma mēs zinām, ka uh, mēs eh, tiekamies ar dažādiem uzņēmumiem Pakistānā, un man ir jāsaka, ka šī tēma, šī korporatīvā atbildība, korporatīvā atbildība un pārvaldība tiek uzskatīts par ļoti svarīgu, un es domāju, ka mūsu teiktais rod dzirdīgas ausis. Un mēs zinām, ka, piemēram, uzņēmumos strādā bērni, un bērnu un sieviešu darba apstākļi uh, ir patreiz šausminoši, bet mēs redzam, ka šajā dialogā par cilvēktiesībām ar uh, valstīm uh, kurām ir pilnīgi cits kultūras modelis un cita izpratne par cilvēktiesībām. Bet es domāju, ka šis eh, dialogs eh, varētu būt ļoti tāds eh, veiksmīgs. Es gribētu pateikties par šiem priekšlikumiem, ko ir sagatavojis mūsu referents. Lai arī gribu teikt, ka š, vienmēr lasot šādu veidu dokumentus, man rodas jautājums. Vai mēs nepalielinām to uzņēmumu skaitu, kas tiks iekļauti obligātajā sistēmā, un es nezinu, kā to uzņēms nozare, un vai tas neiet ietekmēs nodarbināto skaitu, vai nebūs tā, ka mākslīgi tiks samazināts eh, nodarbināto skaits, tiks samazināts apgrozījums, lai uz šīm firmām neatiektos šī prasība. Vai tas neietekmēs ekonomiku? Varbūt eh, vajadzētu padomāt, ka šīs papildu saistības varētu tikt noteiktas Eh, laikā, kad mēs cīnāmies par jaunu darba vietu izveidošanu. Vēl viena lieta, kas ir svarīga, ka mums vajadzētu tā veidot šis eh, jauno likumdošanu un tur paredzētās saistības, lai um, tas paaugstinātu uzņēmuma, teiksim, šo prestižu, lai uzņēmums varētu, kas tādu vizītkārti parādīt, ka tas, lūk, ievēro šīs prasības un tādējādi, teiksim, pasniegt sev daudz labākā gaismā un būt varbūt arī konkurēt spējīgāks. Un eh, mēs runājam par apakšu uzņēmējiem un par to, ka ir jāiekļauj visa ražošanas ķēde un visi piegātātāji. Uh, bet uh, varētu būt, ka šiem uzņēmumiem ir uh, atšķirīgs, teiksim, uh, šis pienesums kopējā ķēdē, un jautājums ir, vai šīs prasības attiektos pilnīgi uz visiem mm, šīs ražošanas ķēdes dalībniekiem. Vai tikai uz tiem, kuru apgrozījums, piemēram, vai kuru pakalpojums vai produkts, ko viņi sniedz šajā ķēdē, sasniedz noteiktu slieksni. Es nezinu, kā ir angļu valodas eh, versijā šis teksts izskatās, bet eh, otrajā grozījumā mazais trī, eh, trešais apakšpunkts rīksti, kas saistīti ar šiem jautājumiem, riski, kas saistīti ar sabiedrības darbību darījumu attiecībām, tad uzņēmumu darbību darījumu attiecībām. Mēs noteikti gribam, lai tie būtu Eiropas standarti ar. Uh, jautājums ir, varbūt mēs nevarētu pateikt, ka atbilstoši starptautiskajiem standartiem, piemēram, starptautiskās darba organizācijas standartiem vai SAO standartiem, jo ir vairākas valstis, uh, kas ir SAO dalībnieces un ir valstis, kas ir starptautiskās darba organizācijas dalībnieces, un šīm organizācijām arī ir tad, tad, savi standarti. Un vispēcot, man ir jautājums referentam. Par šo trešo grozījumu. Uzņēmums, kas ir meitas uzņēmums, uh, atbrīv, tiek atbrīvots un tā tālāk, ka tas tiks svītrots. Un te iet runa par, arī par šiem standartiem un mums ir šāda situācija, ka jau uzņēmums iekļauj savā konsolidētajā pārskatā tā noteiktus datus, tad lai viņiem nebūtu jāgatavo vēl viens papildus pārskats, un es domāju, ka tas arī uh, varētu tikt kritizēts no nozars pārstāvju puses, jo tas varētu uzlikt papildus saistības. Tā kā vajadzētu padomāt uh, par šīm sekām un uh, ārlietu uh, um, komiteja arī sagatavojusi ir atzinumu šajā jautājumā, un te arī runā par uzklausīšanu, un varbūt, ka. Mēs zinām, ka šeit Eiropas parlamentā uh, arī bija attiecīgo nozars pārstāvju vizītes, un um, varbūt mēs varētu attiecīgi uh, uzdot jautājumus, un es domāju, ka enerģētikas un uh, pētniecības uh, komisija arī komiteja nāks uh, klajā ar savu atzinumu projektu, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja šajā fāzē mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumu, kas būtu akceptējams. Paldies! Dziękuję bardzo, panie Gžip. Paldies Gžiba kungam. Nu, tagad es gribētu dot vārdu mūsu priekšsēdētājai Lohbīlers kundzei Visepkogu vārdā, kurš ir ārreferents eh, no zaļo grupas. Paldies! Diemžēl Bisepa kungs nevarēja piedalīties šeit, un viņš ir uzrakstījis uh, dažus komentārus, kurus es nolasīšu. Viņš atbalsta šo atzinumu projekti, tīpaši priekšlikumu par to, ka uh, informācija, kas iekļaujam pārskatos, tai ir jābūt gan par apakšuzņēmējiem, gan arī par piegādes eh, ķēdes visiem dalībniekiem. Mēs jau arī vakar ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem runājām par traģiskiem notikumiem Bangladešā, un es domāju, ka uh, tas ir ļoti labs uh, piemērs tam, cik tas ir nepieciešams. Viņš arī atbalsta referentu priekšlikumu uh, palielināt uzņēmumu aptvērumu, uz kuriem attiecās šis šīs informācijas atklāšanas prasības. Un uh, viņš arī atbalsta to, ka būtu jānokrenti, jānokonkretizē tā informācija, kas uh, iekļaujam gadu pārskatos saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, Mahbīlers kundzei! Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvēm. es gribētu paturpināt Gžibkungu teikto par šo cilvēktiesību aspektu iekļaušanu pārskatos, un varbūt mēs varētu apspriest to, kādām būtu jābūt šīm konkrētajām prasībām uzņēmumiem, piemēram, gadījumā, ja ir dati, kas ir salīdzināmi un kas ļauj veikt šo salīdzinājumu, piemēram, Eiropas Savienības mērogā, jo referents norādīja, ka šī nacionālā pieeja nevarētu būt tik adekvāta dažādiem uzņēmumiem, dažādām valstīm, bet ja mums būtu salīdzinājums Eiropas Savienības līmenī, uh, tad mēs varētu izvērtēt uzņēmumu pārskatus, jo katram uzņēmumam taču ir atšķirīgi kritēriji, pēc kā tie vērtē savu darbību, mērķus un tā tālāk. Tā kā būtu ļoti labi, ja mēs varētu noprecizēt jūsu pozīciju šajā aspektā. Un tagad es gribētu dot vārdu Abata kungam no komisijas, lūdzu. Komisija Eiropā, merci. Uh, thank you, Chair. And uh, it is a pleasure being. Paldies priekšsēdētājiem. Man tiešām ir liels prieks, ka var būt šeit pie jums šorīt uh, no rīta un gribu pateikties referentām un gribētu pateikties referentām par uh, šo atzinīgi vērtēto mūsu iniciatīvu, norādot, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Un tad, tad Eiropas Savienība strādā jau ilgu laiku pie šīm prasībām. Kaut mēs zinām, ka ir vesela uh, grāmatvedības direktīva pakotne, un šī konkrētā ceturtā direktīva tikus grozīta ir vairāk, vairāk kārtīgi. Būtiski uzlabojumi ir panākt finanšu pārskatu jomā, un šī nav noteikti uh, pirmā reize, kad uh, mēs runājam mm, par uh, vides un sociālo aspektu iekļaušanu gadu pārskatos. Un, uh, Mēs uzskatām, ka šī noteikti ļoti laba iniciatīva gan uzņēmumiem, gan akcionāriem, gan investoriem. Un mūsu rīcībā ir mm, informācija, ka uzņēmumi ļoti labprāt ir gatavi iekļaut e, šos vides un sociālos aspektus e, um, biznesa lēmumu pieņemšanas procesā, un tas noteikti varētu nodrošināt šo uzņēmumu uh, ilgtspējīgu darbību. Un Investori jau vairāk kārtīgi ir pieprasījuši, lai šāda informācija būtu pieejama, bet eh, bieži viņi sūdzas, ka šī informācija ir nepilnīga un tādēļ eh, vajadzētu uzlabot eh, gan sociālo, gan vides datu kvalitāti lai varētu attiecīgi investīciju lēmums pieņemt efektīvāk. Viens no konkrētiem elementiem, kas pieminēt šajā diskusijā, ir par šī priekšlikuma aptvērumu, un es domāju, ka būtu ļoti labi arī paskaidrot, kā mēs esam nonākuši pie šī secinājuma, ka šis slieksnis varētu būt augstāks. Un uh, jāsaka, ka mēs esam izmantojuši visaktuālākos skaitļus, kas ir pieejami un šī eh, direktīva direktīva tika um, grozīta attiecībā uz nodarbināto skaitu no 250 līdz 500, tika paaugstināts nodarbināto skaits kā slieksnis, jo mēs gribējām skaidri parādīt, ka Šajā situācijā būtu pamatoti pieprasīt lieliem uzņēmumiem sniegt šādu informāciju. Mēs saņēmām kritiku par to, ka varbūt uzņēmumi, kas nav tik lieli, šie vidējie uzņēmumi, tātad, kur nodarbināto skaits ir no 200 līdz 500 darbiniekiem, ka viņiem nepietiek cilvēku resursu, lai sagatavot kvalitatīvu informāciju. Un mēs centāmies ņemt vērā šo viedokli. Tādējādi mēs uzskatījām par liederīgu koncentrēties uz lielajiem uzņēmumiem, un mēs uzskatām, ka ja pieaugstu uzņēmumu skaits, kuri atklāt sniedz informāciju par sociālajiem un vidas aspektiem, un ja šis uzņēmumu skaits pieaug no diviem ar pustūkstošiem uz 18 tūkstošiem, tad tas ir būtisks sasniegums. Un es domāju, ka ja mums izdosies to tiešām ieviest, tad eh, Eiropā būs eh, līdere šajā jomā, nodrošinot caurskatāmību par uzņēmumu darbības sociālajiem un vidas aspektiem. Kas attiecās uz eh, informāciju par apakšu uzņēmējiem un piegādes ķēdes dalībniekiem, tad šeit varētu pateikt, ka prasība attieksies uz būtiskas sociālas un vidas informācijas vai datu sniegšanu. Un eh, šis informācijas elementu uzskaitījums ir atvērts. Tātad uzņēmumi var izvēlēties, mm, vai informācija, spriest paši, vai informācija ir būtiska vai nē. Un mēs uzskatām, ka Daudz jautājumu, kas ir saistīti ar apakšuzņēmējiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, ir jautājumi, kas saistīti ar cilvēku tiesību ievērošanu. Tādēļ mēs uzskatām, ka šāds plašāks tvērums būtu pamatots. Paldies! Thank you, Mr. Abbott, and... Paldies! Un tagad došu vārdu vēl vienreiz mūsu referentam Bērman kungam, lai tad viņš nāk klajā ar noslēgumu piezīmēm un atbild varbūt uz jautājumiem. Pāriešu uz franču valodu. Nu, tīri solidaritātes vārdā. Gžiba kungs. man ļoti reti ir nācies dzirdēt kritiku tādā veidā, kā jūs to izteicāt, tik konstruktīvi un tik definitīvi. No nu vienas puses jūs to darījāt tā visaptvaroši un taipat laikā faktiski jūs noradījāt gandrīz visu būtisko daļu, ko es esmu iekļāvis šajā dzinumā. Un te es runāju varbūt vienkārši par citādāko Eiropas nākotnes vīziju. Ko mēs gaidām no Eiropas? 2020. gada stratēģija, jūs sakāt, ir veidot Eiropu par attīstību, atbildīgi attīstītu valsti, ņemot vērā cilvēktiesības, tādu Eiropu, kas saprot, ka daba mums uzliek zināmas ierobežojumus, un ar šo stratēģiju tad tādā gadījumā Eiropa varētu kļūt par konkurētspējīgu, eh, lielāku un daudz konkurētspējīgāku nekā tā ir šodien. Ja skatāmies uz tādiem milzīgiem uzņēmumiem, kā piemēram Unilever, kas uh, ir veicis ļoti būtisku pārēju. Uh, un virzās uz tādu ilgspējīgu, atbildīgu uzņēmumu, tad ir ļoti interesanti vērot, eh, ka Unilever šo pasā, šos pasākums ir īstenojis. Šīs pārējas laikā, pārveidas laikā, viņš ir kļūst par vidē draudzīgu uzņēmumu un, un guvis būtiskus panākumus šajā procesā. Un es domāju, ka tāda līdzīga direktīva, kas piespiestu uzņēmumus ņemt vērā riskus, ko tās uzņems, piemēram, cilvēktiesību jomā, vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas jomā, sociālo tiesību jomā un tā tālāk. Es domāju, ka ja mēs piespiedīsim uzņēmumus visu to ņemt vērā, tad tādā gadījumā mēs atbalstīsim šo pārejas pārveidas kustību, un tā ir vajadzīga mūsu tautsemniecības sektoram, es domāju, ka Eiropai kopumā. Jo, jo vairāk tas vajadzīgs tāpēc, ka mēs taču, protams, esam visdārgākais kontinents tī ražošanas izmaksu ziņā, un ja vēlamies izdzīvot, tad mums tas jādara ar novatorismu un viedi izmantojot resursus. No tā mēs vienkārši nevaram izvairīties, tā tas būs. Ja mēs to darīsim lēnām ar direktīvu, kas izvēlēsies uzlikt uzņēmumiem pienākumus tikai tajos gadījumos, kad ir vairāk kā 500 darbinieku, nu, lūk, sniegt papildu informāciju tad tādā gadījumā, nu, tas varētu būt sarežģīti. Nu jā, mums ir jānonāk pie kaut kāda kompromisa nenoliedzami. Tas ir tāds principiāls jautājums. Nu, no komisijas puses pilnīgi sajūt gandrīz vai tādu ironisku pretstatu tam visam. Es varu saprast šo kompromisu, ko viņi ir izvēlējušies, bet es, kā atbildīgs politiķis, kā sociāldemokrāts, es tomēr negribētu šādi piekāpties. Nē, es gribētu būt noteicējis tam virzienam, kādā virzienā. Jūs taču ideiski piekrītat man, vai ne, Gržība kungs? Uh, Jūs zinat, kā, ko dara uzņēmumi jūsu valstī. Arī tur ir tādi uzņēmumi, kas ir gana inteliģenti un kas iz, izvēlas šādu atbildīgu virzību, attīstību. Un viņi zina, ka tieši tādiem uzņēmumiem ir nākotne. Tas attiec gan uz Poliju, gan uz Eiropu kopumā. Un tāpēc es domāju, ka politiķa loma ir, nu, gan ierobežot kaut ko nevēlam, gan gluži otrādi virzīt uz priekšu to, ko vēlamies pasniegt. Un tāpēc es šādā veidā strādāju pie šī atzinuma. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup, monsieur Berman. Paldies, Berman kungs. Paldies par šiem komentāriem un par jūsu entuziasmu, ko jūs, lūk, ieliekat visā šai darbā. un domāju, ka jūsu priekšlikums ir pelnījis uzmanību un arī rīcību no mūsu, kā cilvēktiesība apakškomitejas puses. Gribu teikt paldies arī Jānu referentiem par līdzdarību, arī no komisijas puses šais debatēs. Gžiba kungs, jūs vēl ko nebūtu tomēr gribējāt teikt? Nu, pavisam, pavisam īsi tad. Myślę, ehm, że... Jā, es domāju, ka varbūt jūs mani īsti līdz galam nesapratāt, jo es neteicu, ka visi Bermana kunga priekšlikumi būtu jānoraida. Nē, es tā neteicu. Es daudzā mērā varu pilnībā piekrist šiem grozījumiem, bet jautājums ir, kāda ir šo grozījumu vērtība? Un es domāju, ka mums ir jādomā par eh, šo pievienoto vērtību un par to ir jādepatē. Un eh, es saprotu, ka deputāta kungs zina šo atzinumu, un šajā atzinumā jūs centāties atspoguļot dažādus aspektus, kas saistīti ar uzņēmumu korporatīvo atbildību. Un es gribēju norādīt, ka uzņēmumus vajag stimulēt, lai viņi uztvertu šīs prasības nevis kā slogu, uh, bet eh, kā iespēju uzlabot savu prestižu. Un ir jādomā, lai šie uzņēmumi varētu ar lepnumu parādīt, ka viņi var šo, šīs prasības izpildīt un tādējādi uzlabot savu prestižu. Un šis mans priekšlikums bija drīzāk dom, ne, tas nebija domāts kā noraidījums. Tālāk es runāju par to, kādā veidā aprakstīt tos riskus, kas ir saistīti ar eh, šīm biznesa attiecībām ar apakšuzņēmējiem. Mēs jau redzam, ka ir dažādi SAO standarti vai starptautiskās darba organizācijas standarti, kas ir starptautiski atzīti uzliek noteiktas saistības, un, un, un šie standarti ir saistoši tām valstīm, kas pievienojušās šīm abām organizācijām, un tādēļ mēs varbūt varētu iz, izmantot šo atsauci. Es domāju, ka Eh, kāpēc eh, jautājums par šo, kāpēc tika mainīts skaits no 250 uz 500 eh, darbiniekiem? Kāpēc neņemt vērā, piemēram, apgrozījumu, uzņēmumu apgrozījumu? Jo dažreiz, piemēram, tādās valstīs kā manā, ja ir 250 nodarbinātie, bet bet eh, varbūt, ka apgrozījums nav adekvāts nodarbināto skaitam. Tas, es gribētu teikt tā, ka šie rādītāji ir atkarīgi no tā, kāda veida tehnoloģijas tiek izmantotas, jo var būt mums ir jāmaina eh, šis priekšstats par to, kā mēs vērtējam eh, uzņēmumus. Un Piemēram, Skandināvijas valsts ir kļuvušas par līderēm tieši korporatīvās atbildības jomā un ir tāds modelis, kas tiek arī plaši apspriests un ieviests arī Polijā. Piemēram, mēs skatāmies, ko dara Zviedrija, ko dara um, Dānija. Katrā ziņā Es tikai gribēju vērst uzmanību uz šiem grozījumiem, uz šo grozījumu pievienoto vērtību un kā tos varētu uzlabot, pilnveidot. Un es domāju, ka jūs to eventuāli atradīsiet arī grozījumu tālākajos priekšlikumos. Paldies! Okay, uh, thank you very much. Paldies! Nu šķiet, ka Šīs diskusijas tad var turpināties mūsu nākamās viedokļu apmaiņas laikā, jo tad, protams, varam tikties vēl arī ar referentiem līdz tam, un var lūk notikt uh, apspriešana par dažiem dažādajām pieejām. Un tad visi var iesniegt grozījumus. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. oktobrs. Berman kungs, nu, varbūt pietiek, varbūt nevajag tālāk diskutēt šodien ja jūs tomēr gribat kaut ko teikt. Tātad vēlreiz liels paldies visiem. Tomēr, nu labi, burtiski viena frāzīte tad, jā. Ja? Es domāju, ka šai kompromisu garā, es domāju, mums tiešām izdosies pie kompromisa arī nonākt. Gžiba kunga, e, nu, šīs iebildes es uztvēru kā atteikumu, bet varbūt acīm redzot, tas nav atteikums un vienkārši ir tāda, tādas, nu, vilcināšanās un kompromis, beizietas kompromisu tiks nodrošināta. Paldies, dāmas kungi, tad mēs nonākam, lūk, nu, pie šo diskusiju noslēguma un pārējam pie pēdējā darba kārtības jautājuma. Un tā ir diskusija, jeb svaigākā informācija no Eiropas ārējās darbības dienesta par cilvēktiesību situācijas jautājumiem Krimā. Krimas tatāri, kā mēs zinām, tad Krimas tatāru situācija ir pelnījusi īpašu uzmanību, jo tā ir ļoti liela grupa Apmēram 13% no Krīmas iedzīvotājiem ir šie Krīmas tatori. 1944. Eh, gadā visi Krīmas tatāri tika deportāti masveidā uz Centrālā Aziju un citām nomaļām vietām padomu savienībā. Uh, Nu, protams, viņš šādā veidā kļuva par kolektīvu soda upuru Staļina režīmam, līdz ar to, jo tika uzskatīts, ka viņiem ir bijis kaut kāda loma, nostājoties Vācu armijas pusē otrā pasaules kara laikā, viņiem ļāva atgriezties dzimtenē un turot, ka atmesties tikai no 80. gadu vidus. Kopš tā laika vairāk kā 250 tūkstoši krims tatāru ir atgriezušies atpakaļ Krimā. Bet viņi joprojām sastopas ar problēmām, piemēram, zemes īpašumtiesību jomā, viņu valodas, kultūras mantojuma tiesības, arī politiskās pārstāvības jautājumi nav atrisināt, lai arī ļoti plaša politiskā darba kārtība starp ES un Ukrainas eh, nolīguma sarunu ietvaros. Domāju, ka šis jautājums arī varat kļūt par ļoti svarīgu darba kārtības punktu šeit, jo Tas ir viens no priekšnosacījumiem galu galā asociācijas nolīguma parakstīšanā. Mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi neaizmirst par šīs kopienas tiesībām, kad runājam par nolīgumu parakstīšanu. Tā ir svarīga mazākuma tautība grupējums. 19. septembrī notika konference par Krimas tatāru tiesībām. Tur piedalījās komisārs Fūle, un viņš teica, ka lūk uzskata šo par labu iespēju uh, lai uzklausītu ārējās darbības dienestu, un viņi varētu arī šobrīd mums pastāstīt par to, ko dara, lai palīdzētu Krimas tatāriem atkal no jauna integrēties šajā teritorijā, un gal galā šādā veidā varam, nu, veikt tādu kā inventarizāciju un domāt par iespējo ES rīcību, cilvēktiesību veicināšanā attiecībā uz šo etnisko grupējumu. Nu, lūk, vispirms došu vārdu ārējās darbības dienesta pārstāvim un tas ir Dirks Šivers. Lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Esmu Dirks Šivels, esmu jaunais dienas vadītājs Austrum partnerības valstīm, divpusēju jautājumu kārtošanā ārējā darbības dienestā tikko atgriezos no Moldavas, kur četrus gadus strādāju kā delegācijas vadītājs, pirms tam biju arī pats Ukrainā, tur strādāju politiskajos dienestos. Nu, tātad Krimas tātā ir tā nav joma, kas man pilnīgi sveša. Uh, Priekšādātā jūs jau minējāt, ka Krimas tatāru jautājums iesaistīts ar ļoti sāpīgu vēstures nodaļu Eiropas vēsturē un Krimas vēsturē tīpaši, ņemot vērā šo Staļina īstenoto deportāciju, kur visi iedzīvotāji tika, tika izvesti kopā ar citām etniskiem grupējumiem, tādiem kā, piemēram, armēņiem, bulgāriem un pat vāciešiem, kas dzīvo šajā teritorijā. Protams, liela daļa deportēto iedzīvotāju bija tieši Krimas tatāri. Uh, Kopš 80. gadiem, kā jūs pamatot norunājāt, 266 tūkstoši Krimas tatāru un tūkstošiem arī citu iepriekš izvesto ir atgriezušies Krimā ar atbalstu no Ukrainas valdības, starp citu. Kā jau norādījām, 2013. gadā Eiropas kaimiņa attiecību politikas progresa ziņojumā Krimas tatāri un citi minoritāšu grupējumi joprojām sastops ar dažādu veidu diskrimināciju Krimā, visā Ukrainā, un nerad sastops arī ar vardarbību. Kas attiec uz Krimas tatāriem, viņu pārstāvība vieša, vietēja administrācijas līmenī Krimā ir samazinājusies pēdējo gadu laikā, un pieņemts eh, tiesību akts, pieņem, paredzētais tiesību akts par deportātā, deportātiem cilvēkiem arī ticis pārlikts uz vēlāku laiku. Um, netiek atzīts arī Krimas Tatāru parlaments, ir vēlams noturēt starptautisku fóranu par Krimas Tatāru un citu mazākumtautību tiesību atjaunošanu, šo domu atbalto Edis augstais komentārs mazākumtautību jomā, bet jāsaka, šī cerība arī nav īstenojusies. Ir problēmas ar zemes īpašumtiesībām un citi strīdīgi jautājumi, par kuriem saņemam informāciju. Es ir ļoti uzmanīgi sakojis un turpinu sekot situācijai ar Krimas tatāriem un arī citām minoritātēm. Mēs regulāri uzņemam kontaktus ar varas iestādēm un Krimas tatāru kopienas pārstāvjiem un runājam par visiem šiem problemātiskiem jautājumiem. Dienas tā, sava darba ietvaru ietvaros komisārs Fīle ir īpaši piemērs, pievērs uzmanību Krimai un ir regulāri ticies ar Krimas tatāru pārstāvjiem. Mēs esam centušies izstrādāt konstruktīvu partnerību ar visām interesētajām pusēm, tostarp arī ar Ukrainas varas iestādēm, pilsonisko sabiedrību, starptautiskajiem pariem, kā piemēram EDSA augsto pārstāvi minoritāšu jomā, Eiropas padomi un ANO organizācijām, kā piemēram UNDP un HCR 2009. gadā, tajā brīdī, kad es biju pēdējo gadu Kīvā, mēs uzsākām kopējo sadarbības iniciatīvu Krimai. Piešķīrām 12 miljonus eiro projektiem tieši Krimā projekti tika īstenot ar UNDP palīdzību, arī ar mūsu palīdzību. Mēs joprojām meklējam veidus, kā palīdzēt Krimai ekonomiski attīstīties un vienlaicīgi risināt līdz ar to šos eh, cēloņus diskriminācijai. Um, šiem etniskiem konfliktiem. Tomkārt gribu pieminēt, ka mēs uzskatām, ka Ukrainas valdība gan centrālā, gan reģionālā līmenī ir izdarījusi centienus, lai censtos um, uzņemt šos cilvēkus, kas atgriezas dzimtenē, tos ar palīdzot viņiem celt mājas, piešķirot zemes gabalus, uzlabojot infrastruktūru un īstenojot citus pasākums, kas ļauj viņiem līdzdarboties sabiedrības dzīvē. Tajā pašā laikā viņi, protams, tepat laikā ļoti dažādi vērtējumi par Krimas tatāru situāciju uz vietas. Un tāpēc ir vajadzīgs vairāk skaidrības par reālajiem faktiem, par tādiem jautājumiem kā juridiskie aspekti attiecībā uz atgriešanos, zemes īpašuma tiesības, ehm, mājokļa, politiskā līdzdarbība, sociāla ekonomiskie aspekti, atgriešanās un jautājumā valdī, valodas jautājums, reliģiskie jautājumi un izglītības jautājums. Šo, ņemot vērā šo fonu, komisija ehm, ne tik vien apmeklēja konferenci, bet organizēja šo konferenci zināmā mērā Simferopolē pēdējā apmeklējuma laikā Ukrainā pagājušajā nedēļā. Tikšanās Simferopolā bija ļoti veiksmīga, jo tā ļāva uzsākt visiet, visaptvarošu dialogu, identificējot galvenos jautājumus, kas būtu jāizpēta, gatavoties starptautiskajai konferencē, ko minēja pašā sākumā, kas paredzēta nākamā gada pavasarī. Kāpēc nākamā gada pavasarī? Tāpēc, ka uh, tā būs deportācijas gada diena, 70. gada diena, kopš šī deportācija notika 44. gadā. Tikšanās e, tika saukta par apaļo galdu, tur tika pārstāvēts visas puses, tur bija augsta līmeņa varas iestāžu pārstāvi, Kožars kungs, bija ministru padomes eh, pārstāvs no, eh, no Krimas, Mongiļo kungs, tāpat arī citi, bija arī pirmais kult, kultūras ministra vietnieks, kas atbild par minoritāšu jautājumiem, tāpat arī arī Krimas tātāru parlamenta vadītājs bija tur, un virkne citu tautu Krimas tatāru pārstāvi. Un tāpēc mērķis bija izvērtēt situāciju un radīt tādu tālāku reālu dialogu par pastāvošajām problēmām un domāt par to, ko darīt tālāk. Mēs domājam, ka mītiņš tiešām bija ļoti veiksmīgs un bez komisāra Fils šī sanāksme nebūtu notikusi. Viņš tiešām bija tas, kas organizē visu šo pasākumu un eh, līdz ar to gan reģionālās, gan centrālās varas iestādes apvienoja uh, un nu, nosēdināt pie viena galda, un tāpēc arī ECO klātbūtne šeit bija pilnīgi noteikti nozīmīga. Um, Noslēguma secinājumos šajā konferencē komisārs norādīja, ka ļoti daudz kas vēl darāms visu puš, no visām pusēm un jānonāk pie konkrētas vienošanās tā, lai izveidotu Eiropas tipa daudzveidību Krimā un nodrošinātu, ka viņi var piedalīties uh, vis, visos politiskajos procesos. Viņš minēja četrus rezultātus, kas būs, kam būs jāseko līdz kopā ar Ukrainas varas iestādēm. Pirmām kārtām eh, nepieciešams izveidot starptautisku fórumu Mm, septiņ, nu, lūk, tas notiks 70. gada dienā kopš deportācijas, kurā līdzdarbojas visas etniskās grupas, un tas tiks organizēts otrām kārtām nepieciešams izveidot juridisko ietvaru eh, formāli deportētajām eh, personām, izveidot attiecīgu tiesību aktu, tā lai tiktu atjaunotas viņa tiesības. Par to jau tika nobalsots 12. gadā pirmajā lasīmā, bet tālāk nekas nav noticis. Tālāk šis Biškekas nolīgums, kas palīdz, eh, kas veicina atgriešanās procesu, formāli deportētām procesu Eh, personām un, tre, un ceturtām kārtām no jauna jāizveido attiecīga valdības aģentūra, kuras kompetencijā ietilptu šie jautājumi, jo šobrīd kompetences sadalīts pa daudziem departamentiem Ukrainas administrācijā, un mēs gribētu, lai tam tiktu izveidota konkrēta šim nolūkam veltīta valdības aģentūra, jeb dienas, kas ļautu jautājumus virzināt centralizētā, risināt centralizētā veidā. Uh, Nu, komisārs, komisārs Fūle uzskata, nu, ka e, šī, šī tēma ir ļoti interesanta, viņš kalpo kā tāds virzītājs spēks, mēs virzīsim jautājumus uz priekšu, un mums ir dots uzdevums turpināt notikumiem ļoti cieši gan delegācijas līmenē, turklāt gribu teikt, ka mūsu delegācija e, viens kolēģis ir, kas ir ļoti labi pazīstams ar šiem jautājumiem, jo viņš faktiski daļai arī e, darbojas Simferopolē. Un, nu, lūk, līdz ar to no komisijas puses iesaistīšanās ir ļoti plaša. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Paldies Šibala kungam. Tiešām ļoti interesanta prezentācija. Tiešām liels paldies par informāciju, ko mums sniedzāt. Protams, ka mēs kā cilvēktiesībā pakškomiteja esam īpaši ieinteresēti šajā jautājumā. Mūs interesē viss, kas, interes, kas norisinās Ukrainā, un it īpaši Eh, nu, esam ieinteresēti Krimas tatāru problēmas risinājumā. Tagad gribu dot vārdu tālāk kolēģiem, kas vēlas izteikties šeit no komitejas puses. Tātad uzsāksim diskusijas, un vispirms Vaiders kundzei vārds. Viņa ir no tautas partijas, lūdzu, jūs bijāt tā, kas uzsāka šīs diskusijas. Paldies! Iesākumā gribu teikt, kā ārkārtīgi priecājos par to, ka mūsu apakšties, eh, cilvēktiesība apakškomiteja ir pieķērsies šim ļoti svarīgiem jautājumam, un mans ieguldījums šī gada konferences organizēšanā, runājot par mazajām nācijām Eiropā, eh, protams, ir viens no faktoriem, kāpēc šeit izsakos. Priecājos dzirdēt, ka komisārs ir to mm, līdz to sev pie sirds un ir pievērsies tam Jo domāju, ka tas tiešām ir pilnīgi kauns traips Eiropas sejā, ka pastāv joprojām šāda veida etniskas grupas, kam nu, tikpat kā nav nekāda tiesība viņu pašu zemē. Un tas ir, kā sekas, joprojām Staļina deportācijām. Tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka par to runājam. Starp citu, vakar atgriezos no Gruzijas, no faktu vākšanas misijas un apmeklēju Goriju Gorī šobrīd viņi cenšas atjaunot uh, Staļina pieminekli. Šis fakts vien jau, manuprāt, ir nu, tāds ļoti īpatnējs. Vērs uz to Ivanišvili kungu uzmanību, viņš runāja gan ar parlamentu, gan uh, premjeru pārstāvjiem. Uh, Un teicām, ka lūk, no Eiropas puses un pat no, un no to tautu eh, skatu punktu raugoties, kas cieta Staļina jūgā, tas ir kaut kas nepieņem, nepieņemams. Gruzīna taču arī cieta no tā. Un tāpēc Krimas tatāri jautājums, eh, kā priecājos, tiek pamazām kustināts. Un tāpēc, eh, nu, var tikai paust prieku, kaut kas notiek. Tātad ne tikai Eiropa līdzdarbo šajā jautājumā, bet lūk, dzirdējam arī Ukraiņu valdība eh, kaut ko dara. Izlasīju šo papildus informāciju un faktus, kas mums te iesniegt, bet tie fakti tiešām ir šausminoši. Un man ir šāds jautājums. Dzirdēju, ka tika piešķirt 12 miljonu projektiem no Eiropas puses Krimā, lai palīdzētu šim procesam un gribu vaicāt, kādi konkrēti sasniegumi tad ir gūti no šiem līdzekļiem. Tas nav daudz, bet tā tomēr ir nauda. Ceru, ka tas nebūs kā 90. gados, kad Latvija saņēma tā saukto palīdzību no ES, bet šie līdzekļi faktiski nonāca atpakaļ Eiropas Savienības kabatā. Es pati veidoju reģionālo politiku Latvijā, bet jāsaka, toreiz nekāda veida padomu nesaņēma šie konsultanti ieradās un atkal aizbrauc viss. Es ceru, ka tas nav tā Krimas tatāru gadījumā. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Kāda konkrēta palīdzība tika nodrošināta ar Eiropas līdzekļiem? Un, Eiropa, un kā Eiropas ārējā darbības dienesta prāt mums vajadzētu ar konkrētiem soļiem iet uz priekšu, kā palīdzēt šiem cilvēkiem uh, atjaunot uh, tiesības uz to, ko viņi ir zaudējuši. Paldies, Vaiders kundze, saka priekšādātājs. Jā, Pilnīgi noteikti tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, un tāpēc tagad tālāk došu vārdu Es Kortes kundzei, kas pārstāv sociālistu partiju, lūdzu. <laughs> Lielas paldies. Īsti nezinu, vai man kāds tos vārdu vai nē. Lielas paldies priekšādētāji. Jā. Mēs e, šeit runājam par asociācijas nolīkumu, un šajā asociācijas nolīkumā ir runa ne tikai par tirsniecību, bet arī par politisku pīlāru, jeb cilvēktiesībām, kas ir ļoti nozīmīga lieta. Tieši tāpēc es vēlētos apsveikt um, komisāra Fūles apņēmību un uh, to, ko viņš ir iecerējis paveikt. Protams, šeit parlamentā ir bāžas arī par LGBT kopienas tiesībām, un tieši tāpat arī Krīmas tatāru problēmām vajadzētu būt darba kārtībā runājot par asociācijas nolīgumu. Noteikti, ka varu šeit eh, savu teikto sasaukt arī ar eh, ievadvārdiem par starptautisku konferenci. Vai tiešām varam cerēt, ka šāda konference būs? Cik liela ir šī ticamība? Es zinu, ka esam jau sazinājušies ar Ukrainas varas iestādēm, un eh, cik palika skaidrs no šīm sarunām, uh, nav īsti zināms, vai Ukrainas varas iestādes vēlas šādu konferenci, vai grība ir pietiekami liela. Uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi un konference būtu jāorganizē. Es jūtu nevēlēšanos pievērst starptautisku uzmanību Krīmas tatāru jautājumam. Diskusiju tonis ir ļoti negatīvs. Tātad mans jautājums, cik ticami ir tas, ka šī starptautiskā konference patiešām notiks, kāds ir EADD viedoklis, un kā jūs rīkosieties, kādas pasākumus mēs varētu gaidīt tuvākajā nākotnē. Patiešām šim jautājumam ir jāpievērš uzmanība. Nevaram virzīties uz priekšu, necenšoties rast risinājumu šim jautājumam. Paldies! Благодаря на господин. Lielas paldies, Puskortas kundzei. Pirms uh, došu vārdu Šubala kungam, kurš pārstāv Eiropas ārējās darbības dienestu. Es gribētu pasvērt, ka mēs vakar esam panākuši tādu izšķirošu etapu. Mēs, proti, domājām par to, vai mēs varēsim parakstīt pirms iestāšanās nolīkumu ar Ukrainu. Uh, Viļņas samitā šis lēmums ir ticis pieņemts. Lēmums būs atkarīgs no tā, vai tiks piemēroti konkrēti politiskie kritēriji. Un, protams, ir jādomā arī par selektīvo uh, taisnīgumu Ukrainā. Tieši tāpēc uzskatu, ka politisko kritēriju vidū būtu jāliek arī tieši Krīmes tātāri. Uh, Nu, došu tagad vārdu Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvu, lai viņš varētu atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Es domāju, ka būs labāk, ja runāšu angļu valodā. Es varu izteikties arī krievu valodā, šķiet, ka klausītāji saprot arī krievu valodu. Jebkurā gadījumā es gribētu sākt ar otro jautājumu. Manuprāt, tas nav ne tikai ļoti ticami, bet es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šī konference notiks. Komisārs uh, tikšanās laikā ar Kožāru kungu ir saņēmis eh, skaidras ziņas un garantijas, ka šī eh, konference notiks. Datums kā tāds vēl nav noteikts, bet pavisam drīz tas tiks noteikts, un visticamāk tas būs nākamā gada martā vai aprīlī. Komisārs arī ir apgalvojis, ka viņš centīsies šo konferenci apmeklēt, tad, kad tā tiks organizēta. Pavisam drīz ir paredzēta arī kāda cita tikšanās. Tur eh, tiksies eh, vietējās reģionālās iestādes ar Krīmas tatāriem eh, kopā ar ECO pārstāvniecību. Un tiks apspriestas sīkākas detaļas par šo martā vai aprīlī organizējamo konferenci. Uzskatu, ka ticamība tā tad ir ļoti augsta. Protams, komisija ir apņēmības pilna sekot līdzi šim jautājumam. Tas eh, jau ir ticis minēts Krīmā un arī citās sarunās, kad mēs apspriedām šo braucienu. Jūs jautājums par finansējumu. Finansējums ir sadalīts trīs atšķirīgos projektos. Viens projekts 5 miljonu eiro apmērā tiks nodrošināts turismam Krimā. Protams, tas palīdzēs ikvienam, tā skaitā arī Krīmas tatāriem, jo Krīmas tatāri eh, dzīvo tādās eh, diezgan eh, bieži apmeklētās turistu vietās Krimā. Tāpat otrs projekts tiks veidots uzņēmēja darbībai, tas būs tāds kā uzņēmēja darbības inkubators, lai ļautu attīstīt uzņēmēja darbību Ukrainā un Krimā. Uh, jo ne visā Ukrainā uzņēmē darbība ir tik labi attīstīta. Un pēdējo projektu veiks Vācijas kredīta institūcija atjaunošanai. Varas iestādes ir apgalvojušas, ka visas īstenošanas problēmas tiks atrisinātas, lai šis projekts varētu tikt uzsākts. Abi iepriekšējie manis pieminētie projekti jau virzās uz priekšu, īsti nezinu, kādi būs rezultāti, bet es ceru, ka jūsu pieminētā pieredze Latvijā neatkārtosies. Kāds kolēģis, kas ir atbildīgs par šo projektu, uh, iestādēm mēģinās uh, to nodrošināt, proti centīsies strādāt uz vietas ar, ar eh, Krīmas iedzīvotājiem. Bet, ja jūs vēlaties, es varu jums personīgi sniegt informāciju par šo projektu attīstību. Ako нашите колеги не са, са доволни от тази информация, от тези въпроси. Paldies. Nu jā, tad lūk šī informācija saņēmām. Turpināsim, protams, uzmanīgi sekot līdzi situācijai, un ja jums būs iespēja, tad tad gribam tiešām lūgt jums piešķi, pies, iesniegt mums rakstiski informatizētu, detalizētā veidā. Vēders, kundze, jūs vēlaties īsi vēl kaut ko teikt? Add, uh, heard... Jā, es tikai gribēju pieminēt par šiem 12 miljoniem, uh, kā tas tiks sadalīts un, un tā tālāk. Tas jau viss ir ļoti labi, tas nedzirdēju nevienu projektu, kas būtu ārkārtīgi svarīgs jo līdz deportācijai Krimas tatāriem bija vairāk kā 300 skolu, kurās tad tika arī mācīts krims tatāru valodā. Šobrīd šo skolu ir tikai 20, un turklāt mācība, mācības um, šai, šai, šajā valodā notiek tikai līdz zināmam līmenim. Šāds projekts, nu, no, būtu vajadzīgs. Tas palīdzētu ne tikai turismam un uzņēmējdarbībai visā Krimā, bet varbūt kaut kādu veidu precīzāki projekti, kas tiktu vērsti tieši uz Krimas tātāru kultūras mantojuma saglabāšanu, būtu ļoti svarīgi. Un tāpēc es gribētu nākt klajā ar šādu priekšlikumu ārējās darbības dienestam un virzīt uz priekšu šādus projektus, rast līdzekļus šādiem projektiem, lai palīdzētu Krimas tātāriem kā tautai. Paldies! Thank you. Совсем накратко, господин Шубел, на това уточнение. Шубел, kungs, nu lūk, varbūt pavisam, pavisam īsi vēl varat atbildēt. Mirklīt, mirklīt, es šķiet, ka Boskurts kundzei arī bija vēl kāds papildus jautājums. Support what Mrs. Feiderer says, and I think this is also an ex... Jā, es domāju, ka šis temats ir patiešām ļoti būtisks. Protams, ir jādiskutē arī ar, par finanšu līdzekļiem, un tāpat arī konference ir ļoti svarīga, visticamāk, ka tā notiks. Un es eh, gribētu uzsvērt, ka ir jādomā arī par kultūru, ne tikai par politiskajām tiesībām. Paldies, tie Čubata kungs, pavisam īsi. Paldies. Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka šie 12 miljoni eiro uh, projekti, kas tika uzsākti 2009. gadā, ir tādi unikāli projekti tikai Krīmā. Ir, no, nu, nav nekā līdzīga, kas būtu organizēts kaut kur citur. Protams, arī citur Ukrainā ir uh, dažādas programmas. But I agree with you that uh, I think it would be a good idea to set up a, uh, a project which is specifically. Um, kas tiek nodrošināts ar cilvēktiesību demokrātijas instrumenta palīdzību. Uh, bet šie projekti tiešām ir domāti Krīmas tatāriem un viņu problēmu risināšanai. Nodošos ziņu tālāk arī um, komisijai un attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem. Es pateicos patiešām par labo sadarbību. Lielas paldies Šubelkungam! Paldies par šo apņemšanos arī turpināt mūs informēt par visām šīm lietām un sniegt mums visu informāciju, kas saistīta ar Krimas tatāriem. Tā tiešām ir kopiena, kas eh, pakļaut ļoti lielām riskam šobrīd. Nu, lūk, līdz ar to mēs esam pabeiguši debats par desmito darbu kārtības punktu, vai ir vēl kāds, kādam, kas sakāms pie dažādiem jautājumiem, ja ne? Nu, tad tādā gadījumā sēdi beidzam. Paldies, paldies visiem klātesošajiem, kas piedalījās debatēs. un nākamā sanāksme paredzēta 14. oktobrī no 2003 līdz 6.30. Paldies un labu aptīti!